Uh, cienījamie kolēģi, sveicināti! Sākam ar pirmo darba kārtības punktu, proti ar darba kārtības uh, pieņemšanu. Un ir ieviesti šādi grozījumi. 15. punkts ir izņemts no darba kārtības jo eh, Dievs Demēres eh, ziņojums eh, tika izskatīts Strasbūrā pagājušajā ceturtdienā, un savukārt 16. punkts par cīņu pret korupciju mm, ir pārcelts uz citu sanāksmi. Visā citā darba kārtība paliek tāda pati kā iepriekš. Jāsaka, ka runājot par valodu režīmu, horvātu un gēļu valodu šodien nav pieejams. Eh, tālāk mums ir jāapstiprina vesela virkne protokolu no 1. februāra, 21. 22. decembra, 3. novembra, 12. 13. oktobra, 15. 16. jūlija. Ja vienam nekāda iebilduma nav, tad šie protokoli tiek apstiprināti. Līdz ar to nonākam pie 4. darba kārtības punkta kas ir privātuma tiešsaistē aizsardzība, nodrošinot lielāku Eiropas digitālo autonomiju. Šeit mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar Gijomu uh, Papāru, kas ir mm, Francijas valsts kiberdrošības aģentūras ģenerāldirektors. Kolēģi, jūs atceraties, ka par masu uzraudzību, pilsoņu masu uzraudzību. Mēs pagājušā decembrī organizējām augsta līmeņa eh, konferenci par to, ka nepieciešams aizsargāt eh, digitālo autonomiju. Eh, vienlaikus stiprinot ESIT kapacitāti. Un pasākums toreiz noritēja kopā ar Itrinko un STOA Tā bija interaktīva konference, kurā piedalījās vairāk par 80 ekspertiem šajā jomā. Kāds bija galvenās rekomendācijas? Pirms, pirms attīstīt spēcīgāku un daudz autonomāku ESIT industriju. Un Eiropas parlamenta rezolūcija par masu uzraudzību 2014. gadā jau pieskāršies šim jautājumam. Un tādēļ turpinot šo notikumu attīstību un turpinot šo darbu, mums ir ļoti liels prieks sveikt eh, šeit pa pārta kungu. Francijas valsts kiberdrošības aģentūras ģenerāla direktoru. Un viņš ir ļoti stingrs eh, Eiropas digitālās autonomijas eh, popularizētājs un aizstāvis. Tā kā lūdzu, došu jums vārdu. Lielas paldies! Lielas paldies, ka dodat man iespēju apmainīties ar jums viedokļiem par digitālo drošību. Mūs šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, mēs par to domājam simtprocentīgi visu laiku. Tātad mūsdienās mums ir jādomā par Eiropas tālāko virzību, par Eiropas ambīcijām, un tieši tāpēc es gribētu jums paust dažas no savām idejām par šo tēmatu. Uh, Sākumā es gribētu atgriezties pie uh, no, digitālā apdraudējuma līmeņa. Un mūsu manis vadītajā aģentūrā mēs, protams, ļoti labi apzināmies, kāds ir šis apdraudējums. Mēs redzam, ka ļoti daudz digitālu uzbrukumu, par kuriem sabiedrība varbūt nav uh, pat informēta, lai aizsargātu šo uzbrukumu uh, cietušos. Uh, Tieši tāpēc mums ir jāturpina šādas izmeklēšanas, ir redzams, ka šādu uzbrukumu skaits noteikti pieaugs. Uh, uzbrucēju motivācija un viņu tehniskā sagatavotības līmenis noteikti pieaugs. Mēs redzam, ka ir arvien vairāk grupu, kas specializējas digitālajos uzbrukumos, un šā, šīm grupām ir dažādi motīvi. Tieši tāpēc mums ir pilnīgi skaidrs, ka mums vajag vērsties pret kibernoziedzību. Mums ir uh, jādomā par, piemēram, zādzībām, arī par izspiešanu. Pašlaik mēs arī redzam, ka ir uh, kripto uzlaušanas uzbrukumi, un šo uzbrucēju mērķis ir ne tikai uh, gatavot jaunus vīrusus, bet uh, ar šiem uzbrukumiem viņi arī šifrē informāciju un iejaucas drošības līmeņos. Šādā veidā Viņi upuriem, piemēram, piedāvā um, atgūt savus datus, um, parasti par to viņiem prasa samaksāt par, uh, ar bitkoiniem vai ar, ar uh, kādu digitālo naudu, un parasti te ir runa par apmēram 1000 eiro. Uh, Un, ja jūs samaksājat šos 1000 eiro, tad jūs varat atgūt pieeju saviem datiem. Tie ir tādi nelieli uzbrukumi, bet, ja jūs esat kļuvis šādam uzbrukumam par upuri, tad, protams, eh, tas jums neliekas tik mazs. Tāpat eh, bieži vien ir arī tā, ka nevienmēr cilvēki grib maksāt par uh, savu datu atgūšanu. Tāpat arī ir jāsaprot, ka pasaules līmenī. Uh, šīs naudas summas ir ārkārtīgi lielas. Uzbrucēji līdz ar to var iegūt ļoti lielus naudas līdzekļus. Līdz ar to ir jāsāk uztraukties par to, ko viņi varētu iesākt ar šo naudu. Es pieļauju, ka daļa no šīs naudas tiek ieguldīta atkal attīstībā, lai varētu nākotnē radīt vēl eh, sarežģītākus uzbrukumus. Tātad te ir runa par kibernoziedzību, kas ir sasniegusi ārkārtīgi augstu līmeni. Uh, Trešā problēma, kas mums liekas ļoti nozīmīga un ar ko es saskaros ļoti bieži, ir specializētu grupu attīstība. Un šīs grupas veic izmeklēšanas darbu, tātad tās patiešām vēlas iekļūt uh, informatikas tīklos, vai te būtu runa par privātajiem uzņēmumiem vai par uh, valsts administrāciju. Uh, Dažkārt eh, tie var būt arī mazi uzņēmumi, bet eh, šiem uzņēmumiem ir kaut kāda interese. Tātad te ir runa, teiksim, par eh, komerciāliem datiem, par tehnoloģisko informāciju, par jebko, kas uzņēmumam varētu būt vērtīgs. Tā ir kļūsi jau par mūsdienu realitāti, un iespējams mēs to novērtējam pārāk zēmu, tāpēc, ka šie uzbrukumi parasti ir ļoti diskrēti. Uzbrucējs, kurš šādā veidā iekļūst informācijas tīklā, uh, parasti eh, vēlas šajā tīklā palikt pēc iespējas ilgāk, un tieši tāpēc šie uzbrucēji dara visu iespējamo, lai viņus neatklātu. Tātad, ja jūs eh, šos uzbrucējus nemeklējat speciāli, tad eh, jūs pat nesat informēts par to, jūs mums liekas, ka šādu uzbrukumu nemaz nav. Aģentūrā mēs pagājušā gada laikā saskarāmies ar, ša, ar, ar apmēram 20 šādiem uzbrukumiem. Uh, bet, eh, ja es saku 20 uzbrukumi, tad te eh, ir runa par uzbrukumiem patiešām lieliem eh, spēlētājiem Francijas ekonomikā. Un tas var skart pat arī nacionālo drošību. Ja mēs paskatāmies uz šo spēlētāju situāciju, tad mums uztraukums patiešām arvien palielinās. Te ir runa par mm, atklātajiem uzbrukumiem. Uh, Es, eh, diemžēl, nevaru jums tagad pateikt, cik pavisam ir bijis šādu uzbrukumu, tieši tāpēc, ka iespējams lielāko daļu no tiem mēs pat neesam atklājuši. Vēl viena no grūtībām uh, attiecībā ar šādiem uzbrukumiem ir tāda, ka mēs parasti nezinām, kas uzbruk. Mums praktiski nekāda nav pierādījumu, un ir, ir ārkārtīgi grūti pateikt, vai šie uzbrukumi nāk no austrumiem, no, no rietumiem, no dienvidiem, no ziemeļiem. Uh, Vai te ir runa par valsti, vai te ir runa par mafijos grupu, vai te ir runa par konkurentu. Parasti e, to ir ļoti grūti noteikt. E, izmeklēšanās, ko mēs veicam kopā ar mūsu kolēģiem no policijas, ar izmeklētājiem, mēs varam konstatēt, ka e, daži no šiem spēlētājiem dažkārt strādā valsts labā, bet dažkārt tie pārmetās uz noziedznieku pusi. Tātad eh, šie spēlētāji ir eh, patiešām tādi kustīgi un grūti izsekojami, un tas, protams, rāda vēl lielākas problēmas tam visam izsekot līdzi. Vēl viens apdraudējums ir eh, sabotāžas risks. Um, mums ir tieši tādi paši rīki, lai iekļūtu informācijas tīklos, taču mūs uztrauc tas, ka uh, šie e, cilvēki, kas vēlas zakt informāciju, ir e, samainījuši, izmainījuši tīklus, un līdz ar to viņi var ietekmēt tīklu funkcionēšanu. Līdz ar to viņi var mm, izmainīt šos tīklus un visus ar tiem saistītās aktivitātes. Un šādā veidā tiek apdraudēta šo tīklu funkcionēšana. Uh, Te mums rodas bažas par kritisko infrastruktūru, par transportu, par rūpniecību, par um, um pārstrādes ietēsēm. Um, nu, varbūt šādās ietēsēs nav sensitīvu datu, taču mēs uh, redzam, ka jā, šāds ietēses tiek uh, vadītas tikai un vienīgi ar digitāliem līdzekļiem, tad šādu ietēšu darbību var tikt apdraudēta. Uh, Iespējams, ka uzbrucējiem var rasties politiski, teroristiski vai ekonomiski motīvi, un uh, viņi līdz ar to vēlas uh, vispār izjaukt šāda veida sistēmas, tās uh, iznīcināt. Uh, un var līdz ar to izraisīt katastrofas. Mēs varam iedomāties, ka šīs katastrofas var būt tiešām milzīgas. Te ir runa par, par visām iespējamām sistēmām gan transporta, gan rūpniecības jomā. Uh, Līdz šīm šādu gadījumu ir bijis ļoti maz, um, paldies Dievam. Mēs redzam, ka iespējams uzbrucēja motivācija vēl nav uh, bijusi uh, tāda, lai šādus uzbrukumus veiktu. Mēs redzam, ka Francijā galvenokārt uzbrukumi tiek veikti pret kādu, kā televīzijas kanāliem, piemēram, pret uh, TV5 Mundu. Un uh, šāda uzbrukuma mērķis ir ietekmēt uh, kanāla darbību, visa tīkla darbību. Un kaut kādā brīdī e, šis uzbrucējs vienkārši nospieda uz sarkanās pogas un līdz ar to gandrīz izma, iznīcināja visu audio-vizuālo materiālu. Viņam tas arī gandrīz izdevās. Tātad jautājums, kāda ir bijusi šī uzbrucēja motivācija? Jāsaka, ka pašlaik šīs informācijas mums nav. Šī informācija ir ļoti izplūdusi. Izmeklēšana vēl ar vien turpinās. Uh, Bet es gribētu norādīt, ka šādus mm, informācijas līdzekļus varētu izmantot nākotnē ne tikai, lai uzbruktu informācijas sistēmām, bet lai organizētu arī patiešām reāls fiziskus uzbrukumus. Tieši tāpēc es uzskatu, ka kiberdrošība ir ārkārtīgi būtiska mūsu ekonomikas un mūsu institūciju funkcionēšanai, mūsu demokrātijas saglabāšanai. Mēs uzskatām, ka mūsu mēķis ir ļoti liels un arī ļoti ambiciozs. Uh, Iespējams, ka mūsdienās uzbrukt ir daudz vieglāk nekā aizsargāt, bet neskatoties uz to visu, mēs turpinam šo aizsardzību, mēs ieguldam visus vajadzīgos līdzekļus, lai to darītu. Tomēr, lai šī aizsardzība būtu laba, ir eh, jāsadarbojas pilnīgi visiem iesaistītiem spēlētājiem. Gribu norādīt, ka mūsdienās kiberdrošība nav mm, Uh, tāds temats, kas attiecas tikai uz nelielu skaitu ekspertu. Šim jautājumam vajadzētu uztraukt visus, nu vismaz dažiem uh, šī jautājuma aspektiem vajadzētu būt katra interesēs. Tāpat arī mums ir jādomā, kā kolektīvi labāk aizsargāt uh, uh mūsu informāciju. Francijā tika izveidota aģentūra, kuru es vadu. Šī aģentūra tika izveidota pavisam nesen, 2009. gadā. Uh, 2009. gadā mums bija apmēram 100 darbinieku, tagad esam apmēram 500. Tas nozīmē, ka um, politiskajā līmenī mums ir piešķirtas diezgan plašas pilnvaras attiecībā uz digitālajiem uzbrukumiem. Francijas modelis ir tāds, ka ir jānodala uzbrukums no izmeklēšanas, tad, tad uh, šī izmeklēšana ir jānošķir no aizsardzības funkcijas, kas ir jāveic eh, mūsu aģentūrai. Un šāda nodalīšana ir būtiska arī no tehniskā viedokļa. Mēs nevaram pilnīgi visus ekspertus salikt vienā vietā, un tāpat arī mums ir skaidri jānodala mūsu uzdevumi, un ir jādomā par ar iespējamiem interešu konfliktiem, kas arī šeit varētu parādīties. Mēs uzskatām, ka mūsu modelis ir ļoti labs, jo mēs šādā veidā nodalām mūsu funkcijas, bet Es eh, negribētu teikt, ka līdz ar to uh, mēs būtu pilnīgi nodalīti. Tātad mani patiešām ļoti interesē viss iespējamā informācija par izmeklēšanu. Man gribas zināt, kā tieši uzbrukumi ir veikti, un uzskatu, ka tas ir vajadzīgs manā darbā. Bet mans darbs ir aizsardzība un palīdzības sniegšana cietušajiem, un mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai šos uzdevumus izpildītu labi. Uh, Otra pieeja, kas varbūt arī liksies ļoti franciska, bet varbūt jūs piekritīsiet, ka tā ir pietiekami laba, ir tas, ka dažkārt ir jānodrošina regulējums, lai iegūtu laiku. Francijā mēs esam izvēlējušies, ka attiecībā uz vissensitīvāko infrastruktūru mums ir vajadzīgi likumi. Tātad mēs sakām, ka uh, pašlaik informācijas drošība šādai kritiskai infrastruktūrai vairs nav uh, brīvprātīga, tai ir jābūt obligātai. Uh, šis likums tika pieņemts 2013. gada decembrī. Pašlaik mēs šo likumu sākam piemērot, publicējot dažādus tekstus, kur tiek detalizēts, kā tas ir jāveic. Šis likums mūsu aģentūrai ļāva vienkārši kontaktēties ar šo kritisko infrastruktūru operatoriem. Mēs ar viņiem varējām apmainīt eh, informāciju par iespējamu apdraudējumu. Eh, dažiem šiem operatoriem eh, pat nebija informācijas par šādu iespējamo apdraudējumu. Un kopā mēs izstrādājam noteikumus, kas ir jāpiemēro, lai nodrošinātu aizsardzību. Tātad šo pēdējo divu gadu gaitā mēs esam uh, pieņēmuši divus dekrētus, tie tika pieņemti pirms 15 dienām. Esam publicējuši veselu noteikumu sarakstu, kas norāda, kas obligāti būtu jāveic šiem operatoriem, lai nodrošinātu a, kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Tātad te ir jāņem vērā kiberdrošība, kiberdrošības ieviešana, un šo noteikumu a, galvenais a, v, saturs ir tas, ka uh, šīs um, kritiskās infrastruktūras operatoriem ir jānodrošina uh, kiber aizsardzība ļoti augstā līmenī. Šeit ir vairāki punkti, kas saistās ar pārvaldību, un kiberdrošība galvenokārt attiecas uz um, šādu lielu vienību funkcionēšanu, vienalga vai tās piederētu valstī vai privātpersonā. Tātad, protams, mēs nevēlamies šeit uh, radīt noteikumus tikai noteikumu pēc. Uh, Mēs vēlāmies um, šiem spēlētājiem norādīt, ka kiberdrošība ir ļoti nozīmīga. Un uh, mēs nevēlamies to darīt tikai um, konsultatīvā līmenī, sakot, ka varbūt jums būtu jāizdara šīs vai tas. Mēs pasakām, ka tas ir jādara obligāti visiem šādiem lieliem uh, operatoriem, vienalga, kurā jomā, gan transports, gan rūpniecība, gan ūdens apgāde un tā tālāk. Uh, Tas ir jādara mūsu visu labā. Protams, tas norāda, ka mēs rīkojamies valsts līmenī, bet es uzskatu, ka vajadzētu domāt arī par Eiropas līmeni, tāpēc, ka daudz no šiem kritiskajiem operatoriem savu darbību neizpēc pie Francijas robežām. Tieši tāpēc ir jānodrošina laba sadarbība. Uh, Tipiskais piemērs ir elektrības apgāde. Mēs ļoti labi saprotam, ka mūsu drošība ir atkarīga no elektroapgādes, un tātad no mūsu iespējas eh, elektrību ražot un to uh, nogādāt uh, patērētājiem, un līdz ar to mēs esam atkarīgi arī no mūsu kaimiņiem. Ja mēs pilnībā aizsargājam elektrojomu Francijā, tad mēs nevaram to izdarīt, ja mēs zināsim, ka mūsu kaimiņiem uh, pastāv trūkumi šajā jomā. Uh, Tas ir varbūt tāds ekstrēms piemērs, bet ļoti daudzās jomās mēs saprotam, ka šie operatori vai nu jau ir mm, eiropeizēti, vai arī tiem ir ļoti cieša saiknes ar saviem Eiropas kaimiņiem. Un tieši tāpēc es apsveicu uh, NIS direktīvu par tīklu drošību. Uh, kas ir tikko pieņemta. Šī direktīva mums ļauj šo darbu pārcelt Eiropas līmenī un vairs nedarboties tikai nacionālā līmenī. Es eh, ļoti iestājos par um, strateģisko autonomiju informācijas drošības jomā. Uzskatu, ka tas ir absolūti nepieciešami. Uh, Tagad atgriezīšos pie eh, konkrētiem piemēriem. Uzskatu, ka mūsu strateģiskie mērķi eh, Francijā um, nenorāda, ka mums vajadzētu domāt tikai par uh, sevi pašu, ka vajadzētu apstāties pie Francijas robežām. Uzskatām, ka mums ir jānodrošina kiberdrošība visas Eiropas līmenī. Uh, Tātad, ja runa par šo strateģisko autonomiju, mēs uzskatām, ka mums ir jābūt spējīgiem pārvaldīt konkrētas tehnoloģijas, regulēt konkrētas jomas un uh, ņemt mūsu likteni rokās konkrētās jomās. Mēs nevaram paļauties tikai uz uh, jauninājumiem vai uh, lēmumiem, kas nāktu no pārējās pasaules ārpus Eiropas. Tieši tāpēc mēs arī liekam uzsveru uz to, ka mums vajadzētu nodrošināt pašiem savu digitālo drošību. Mēs nevaram paļauties, kā, ka kāda ne Eiropas valsts to darīs mūsu vietā. Mēs neceram, ka būs kaut kāds kiberdrošības vairogs, kas aizsargās Eiropu no ārpuses. Neskatoties uz to visu, Eh, katrai valstī vajadzētu rūpīgi domāt par saviem drošības jautājumiem. Tāpat arī um, Eiropas parlamentam vajadzētu domāt par savu kiberdrošību. Un tieši tāpēc es priecājos, ka tiek pieņemts CRTU, kas uh, Eiropas iestādēm ļauj uh, cīnīties pret uh, kiberuzbrukumiem. Uh, Es priecājos, ka tiek domāts par iestāžu aizsardzību. Es priecājos arī par Enīzas aģentūras izveidi, kas ir tāds kā mūsu līdzinieks Eiropas līmenī. Es gribētu, lai šī aģentūra uh, kļūtu vēl lielāka, lai tai būtu vēl lielāka atbildība un lai tā kļūtu par dzinēt spēju, spēku um, šādu aģentūru izveidē katrā Eiropas valstī. Es uzskatu, ka šīs aģentūras budžets pašlaik ir mm, nepietiekams, ņemot vērā to, kas šai aģentūrai būtu jāpaveic. Tieši tāpēc es gribētu jūs aicināt pārdomāt šīs aģentūras budžetu. Pašlaik eh, šis budžets ir patiešām pārāk vājš, eh, ņemot vērā riskus, eh, kāda pašlaik Eiropā pastāv un kas būtu jāveic šai aģentūrai. Uh, Tātad te ir runa arī par aģentūras direktoru, kas nesen tika ievēlēts, un tas ir francūzis, kas nāk no ANSI aģentūras, un tas parāda, ka mēs esam spējīgi attīstīt kapacitāti arī ārpus savas valsts un nodrošināt, lai direktīva tiktu piemērota. Ja runa par valstu aizsardzību un par Eiropas institūcijām, tad uh, Es gribētu norādīt, ka ir vajadzīga arī rūpnieciska neatkarība. Tas nebūtu nenozīmē, ka mēs nesadarbotos ar ne Eiropas rūpniekiem, bet ir patiešām būtiski izveidot rūpniecības bāzi, attīstīt mūsu Eiropas rūpniecību gan digitālajā jomā, gan arī kiberdrošības jomā. Uh, Gribētu norādīt, ka mums jau ir ļoti labi uh, spēlētāji šajā jomā. Esmu pārliecināts, ka mēs varam nodrošināt, lai būtu vēl vairāk šo spēlētāju, kas attīstītu šādus kiberdrošības līdzekļus. Vajadzētu uh, šiem spēlētājiem dot visus iespējamos stimulus. Un te iespējams mēs varētu arī pārskatīt uh, um, digitālo rūpniecību, varētu pārskatīt uh, iepirkuma tendences uh, dalību valstīs. Varbūt mēs varētu dot priekšroku uzticamākiem produktiem. Tāpat arī mums vajadzētu domāt, kā mēs izmantojam tehnoloģijas, varbūt vajadzētu izmantot uzticamākas tehnoloģijas. Te es, piemēram, domāju par uh, brīvo programmatūru. Nu, dažos gadījumos tas varbūt var mums pat sniegt risinājumus drošības jomā. Tātad mums vajadzētu izvairīties no mm, tādām pirkšanas tendencēm, kas varbūt nav mums piemērotas. Mums vajadzētu būt eiropeiskākiem. Tāpat arī mums vajadzētu domāt par certifikāciju. Mums vajadzētu uzticēties produktiem, kurus mēs pērkam, tad vajadzētu paaugstināt šo uzticēšanās līmeni. Un šo uzticēšanos var paaugstināt ar certifikāciju. Uh, Mūsdienās tas nozīmē, ka mēs izvēlamies produktus, vienalga vai tie būtu Eiropas produkti vai nē, izpētam šos produktus un uh, paskatamies, vai tie ir gana uzticami. Mums ir arī jāredz, kāda ir šo produktu izcelsme. Mums ir uh, jābūt spējīgiem pārbaudīt pilnīgi visu, kas ir uh, šo, šajos produktos. Šeit es priecājos par to, ka pagājušā nedēļa mm, tika parakst, attīstīta partnerība kiberdrošības jomā. Mēs darbojamies asociācijā, kas ir tāda privāta asociācija, varbūt tas izklausās mazliet dīvaini, bet mēs piedalāmies šajā darbā. Tas mums ļauj atvēlēt līdzekļus, kas savukārt var sniegt savu palīdzību arī Eiropai. Pēdējais temats, par kuru es gribēju runāt, ir bāžas, ka nākotnē mēs vairs nevarēsim gatavot noteikumus kiberdrošības jomā. Un te ir runa par sarunām uh, starptautiskā līmenī par um, tirdzniecības nolīkumiem. Ties runā, domāju, gan par tīsa, gan par TTIP līkumiem. Bieži vien šādi līkumi tiek interpretēti kā uh, uh, tirdzniecības barjeras. Uzskatu, ka tas tā nebūtu nav. Mans mērķis ir kiberdrošība. Es uh, nevēlos iestāties par protekcionismu, kas varbūt izklausās tā pārāk skarbi. Es domāju, ka mums vajadzētu turpināt uh, gatavot noteikumus. Daži varbūt šos noteikumus uzskata par šķēršļiem, bet uzskatu, ka nākotnē šie, šķē, šie, šie, šie noteikumi ļaus mums paaugstināt drošības līmeni. Um, Mm, pēdējais par kodēšanu. Tātad mums vajadzētu izmantot šīs kodēšanas tehnoloģijas. To vajadzētu nodrošināt gan uzņēmumu līmenī, eh, gan arī citur, lai aizsargātu eh, dažādus komerciālos noslēpumus. Te nav runa par kaut kādu bīstamu tehnoloģiju, te ir runa par pavisam mierīgu tehnoloģiju. Protams, mums ir jāapzinās, ka šo tehnoloģiju var izmantot eh, arī cilvēki ar ļauniem nolīkiem, nu, tu es eh, domāju par teroristiem, piemēram. Taču mēs eh, gribētu pilnīgi skaidri teikt, ka ja mums ir jāizvēlas starp mūsu pilsoņu, mūsu ekonomikas aizsardzību un gadījumu, ka dažkārt mēs varbūt nevarēsim uztvert kādu uh, Uh, kādus kontaktus, kādu saziņu, kas varbūt būtu svarīga no izmeklēšanas viedokļa. Es domāju, ka šeit svaru kausa pilni, ir pilnīgi skaidri mums visiem. So uh, some... Liels paldies, un, bet mums ir atlicis laiks jautājumiem un atbildēm. Lūdzu, Varhēs Jākungs pirmais. Plonīkungs atvainojas. Liels paldies par šo visaptverošo prezentāciju. Mēs visi saprotam, ka uh, kibernoziegumu īpatsvars diemžēl pieaug, un mums ir nepieciešams uh, reaģēt eh, stingrāk. Un es pilnībā piekrītu jūsu prezentētajai pozīcijai un piekrītu, ka digitāliem risinājumiem, uh, lai nodrošinātu drošību, ir jākļūst obligātiem visiem partneriem visās nozarēs, īpaši tad, kad mēs runājam par kritisko infrastruktūru, bet ne tikai par to. Mēs atrodamies uh, tīklu eh, drošības, eh, infrastruktūras drošības direktīvas eh, īstenošanas laikā, un tas, cik veiksmīgi mums izdosies šo direktīvu ieviest, būtībā būs atkarīgs no tā, cik mēs patiešām būsim gatavi sadarboties savā starpā, restīvi, cik dalība valstis būs gatava sadarboties savā starpā. Jo Tīkla informācijas drošības direktīvas apspriešanas laikā mēs jau par to runājam, ka ir virkne dalībvalstu, kurās joprojām, joprojām saklabā noteiktas barjeras sadarbībai un acīm redzot nākotnē raugoties, jāsaka, mēs varam, protams, runāt par suverēno dalību valstu uh, eh, kompetenci, Eh, nedrīkstam aizmirst par to, ka kibernoziegums ir pārobežu jau pēc sava rakstura, un šī problēma ir jāapkaro visiem, ne tikai Eiropas Savienības dalībvalstīm vien. Un svarīgākais ir, kā to izdarīt. Tālāk būtu svarīgi veidot šo kiberdrošības politiku tādu realistiskāku, piezemētāku. Tam ir vairāk iemesli. Mēs varam eh, to padarīt, eh, teiksim, stingrāku institucionālā līmenī sadarbojoties, eh, izstrādājot attiecīgu likumdošanu, piemērojot attiecīgas tehnoloģijas, kur drošība jau ir iestrādāta pašā Um, arhitektūrā jūs uh, minējāt kodēšanu, šifrēšanu un minējāt arī pamattiesības un tiesības uz uh, privātumu. Tātad šifrēšana ir uh, lieta, kas nāks mums par labu, mūsu drošībai. Bez tam ir jāpopularizē, jāinformē par visām šīm jau, par visām šīm lietām. Un NIS direktīva zināmā mērā uh, arī runā par šiem te drošības aspektiem. Nākamā runātāja Sipels kundze, jā, paldies. Jā, šīs uh, debatas par datu aizsardzību nenotiek jau pirmo reizi, un arī šodien mēs vēlreiz atkārtojām, ka. Uh, kriminālās aprindas tā tad nežēlo enerģiju, lai uh, eh, meklēt ar vien jauns veids, kā uzbrukt mūsu uh, drošībai. Bet, kas attiecas uz uh, tehniskām iespējām, nu tad tās it kā jau sen pastāv. Mums ir arī daudz visādu filmu un grāmatu un tā tālāk, tā kā nav tā, ka cilvēki par to neko nezinātu un nebūtu izpratnes, bet jautājums ir par politisko grību, Eh, un te mēs nerunājam tikai par konkurenci un par datu aizsardzību un tā tālāk, bet gal galā Dievs nedod, ka teroristi, piemēram, eh, nesāk izmantot eh, saviem nolūkiem kritisko infrastruktūru un, piemēram, sistēmas ar pirktnospiedumiem un, tā, un tā tālāk, un viss šī informācija bet ļoti bieži daudzi eh, slēpjas aiz eh, nacionālās drošības eh, un runā par to, kas ir risinājums, kas ir jādara dalībvalstu līmenī, bet jautājums ir, kas tad ir jādara nacionālajā, kas ir jādara Eiropas līmenī un kas par to maksā. Un jāsaka, ka šīs te drošības jautājumi nav tikai nacionāli vai reģionāls drošības jautājumi. Mums ir jānodrošina, piemēram, lai elektrības apgāde būtu droša visā Eiropas Savienībā. Mēs nevaram pieļaut situāciju, kad pēkšņi uh, pārtrūkst elektrības padevi. Iedomājieties, vienkārši nebūs vairs nekā, ne transporta, ne banku darījumu, ne iespējas ēdienu vārīt, ne ūdens apgādi, nekas cits. Un eh, tad mm, radīsies haoss šajās te dalību valstīs un tā tālāk. Un tad jājautā, vai galu galā dalību valstis un arī privātie uh, uzņēmumi nav ieinteresēti investēt, lai aizsargātu uh, paši savu uh, drošību. Nu, piemēram, iedomājieties, kā robots pēkšņi sajūg prātā un sāk darīt lietas, kuras tam nebūtu jādara. Tālāk mēs runājam par autonomojām uh, automašīnām. Uh, kā ar to visu? Uh, vai nozarē nebūtu jānodrošina uh, savu ražojumu drošību, tā kā galu galā drošība ir arī priekšrocība konkurences ciņā. Uh, bet, diemžēl, ļoti daudzos jautājumos mums vēl ir jāpārliecina sava politiķi par to, cik tas ir svarīgi. Un ko teikt par uh, radiostacijām? Man liekas, ka uh, propagandas filmas, eh, ko var skatīties eh, internetā, uh, tā tālāk, un ko es varu uh, filmēt savā laika līnijā un tā tālāk, tās visas arī, tātad var izmantot visus šos te kanālus, kurus mūsdienās cilvēki izmanto, un tas ir jādara Eiropas līmenī, un tas protams, ir arī e, dalību valstu uzdevums, un tas ir arī ne tikai e, industrijas uzdevums, bet arī mēdī politika ir jāveido uh, saskaņā ar uh, šo principu. Ir ļoti, ļoti daudz dažādu iespēju mūsu digitālajā pasaulē nodrošināt šo te informētību un tā tālāk un ar jaunajām tehnoloģijām arī daudz ko ir iespējams sasniegt. Paldies! You, paldies, Intvelds kundze! Jā, paldies priekšsēdētāji, un paldies uh, eh, papārkungs par jūsu prezentāciju, bet esmu nedaudz pārsteigta klausoties jūsu teiktajā. Un, ka uzstāšanās beigās jūs pats atzīmējāt, ka jūs negribētu šeit propagandēt pro, uh, protekcionismu, bet jūs uzstāšanās laikā es par to vien domāju, jo te nav uh, runa par neatkarību vai Eiropas Savienības autonomiju, bet man liekas, ka tas, ko jūs piedāvājat, ir uh, uzbūvēt žogu mm, ap Eiropu un padarīt komunikāciju ar citām pasaules daļām sarežģītāku. Man liekas, Eiropas Savienībai vajadzētu uz sevi padarīt spēcīgāku. Uh, un kā to panākt, ir jānovērš barjeras iekšējā tirgu, eh, ko starp citu Francijas valdība nevienmēr atbalsta. Un mums ir ļoti daudz regulējumu, tikai šķiet, ka nevienam par to nav daļas. Šodien mēs runāsim par privātumu vairogu. Un es esmu pārliecināta, ka tās eh, neiztur eh, likumības testu, to noteikti apstrīdēs tiesas. Uh, bet mēs nevaram paļauties tikai uz Eiropas komisiju un Eiropas institūcijām plašākā nozīmē, lai eh, panāktu to, ka mūsu pašu pieņemtie likumi tiek ievēroti. Nu tad, ja mēs to nedaram, eh, tad kāda jēga? Mēs te varam līdz nāvei pieņemt visādus likumus, bet eh, kāda no tā jēga? Nu, TTIP ir sava veida monstrs, apdraudējums. Eiropas sistēma drošībai, kā tiek apgalvots, bet man liekas, ka uh, E, vājā e, likumdošanas ievērošanas kontrola no Eiropas komisijas puses ir daudz lielāka problēma. Un jūsu valsts, e, valsts ir piekritusi virknei šo te aizliegumu un tā tālāk. Uh, Un eh, atbalsties arī masu uzraudzības likumdošanu zināmā mērā, nu, ir jau jums taisnība, kad jūs sakat, ka jūs mm, runājāt par riskiem un to, ka mums visiem ir jāapzinās, eh, kas tad notiek, riski ir reāli, bet tad, kad es eh, raugos uz kaut kādu lielu hakeru uzbrukumu, piemēram, pirms pāris gadiem, uh, apvienotās karalists civil dienesti iebruka Belgakom sistēmā, un beig beigās komisija ir nonākusi pie secinājuma, ka viņi nevar pierādīt, ka ir notikusi ielaušanās un vienkārši lieta tiek slēgta. Nu, redziet, šī te žoga celšana pa Eiropu mani nepārliecina. Es tiešām ceru, ka tai vietā, lai runātu par protekcioniskām aizsardzības eh, metodēm, Eiropas uh, Aizsargāšana nozīmē mūsu kapacitāšu celšanu, mūsu pašu uzņēmumu stiprināšanu, lai tie būtu mazāk atkarīgi no uzņēmumiem no trešām valstīm. Un e, beig beigās seko tam, lai mūsu pašu pieņemtā likumdošana tiktu īstenot. Tas būtu īstais ceļš un nevajadzētu mums sevi aprobežot un ieņemt defensīvu tādu aizsardzības politiku. Laurstīns kundze. Paldies, paldies par šo prezentāciju. Tēma ir ļoti svarīga. Un mums ir nepieciešams par to runāt ļoti uh, pamatīgi. Un ko jūs tiešām domājat uh, ar kiberdrošību, cik tā mēs varam iet un kā mēs varam nošķirt lietas, kuras ir universālas un tehnoloģiskas, no lietām, kas uh, ir ļoti uh, trausli savienotas ar nacionālo drošību. Es esmu no Igaunijas, un mums kiberdrošības centrs NATO ir izvietots pie mums, un viņš uh, funkcionē visai NATO sistēmai. Uh, mani nedaudz mulsināja, varbūt, kas pārpratu, Jūs tā kā domājat, ka mums tagad vajadzētu uzbūvēt sienu starp kiberdrošību ar a, mūsu sabiedrotajiem pasaules līmenī, ar NATO, piemēram, un tad veidot kaut kādu atsevišķu Eiropas kiberdrošību, kas a, nekā nesadarbojas ar šīm sistēmām, kas ir izveidota visiem NATO partneriem. Nu, tas bija diezgan mulsinoši, tā kā es vēlētu šeit paskaidrojumus. No otras puses. Tad, kad mēs apskat, lietām eh, ikdienas drošību. Mm, es saprotu, ka to nevar panākt tikai ar likumdošanu vai kaut kādiem starptautiskiem vai nacionāliem noteikumiem, kad mēs paskatāmies uz reāliem gadījumiem. Un mums ir pieredze uh, ar kiber uzbrukumiem no citas kādas trešās valsts. Un te mēs tiešām redzējām, ka ir ļoti daudz lietas, eh, ko var darīt privātā līmenī. Hakeri izmanto uh, iespējas realizēt uzbrukumus ar dažādiem tīkliem, un aizsardzība uh, balstījās nevis uz institūcijām, bet mēs iesaistījām pilsoņus mūsu pašu kiber uh, kopienas, un tas strādā daudz labāk kā kaut kāda institucionāla reakcija. Kā mēs Eiropā, visā Eiropā varam panākt pilsoņu lielāku iesaistīšanos vispirms, lai viņiem ir zināšanas un prasmes, un mēs zinām, ka dažādās valstīs šie līmeņi ir ļoti atšķirīgi un lai būtu šī te vigilance, šī te izpratne, par to, ka īsta drošība slēpjas katra cilvēka atsevišķā datorā, nevis kaut kur kādā valdības sēkā. Paldies, un tālāk. Albrecht kungs, paldies, vēlējos uh, uzdot tikai vienu jautājumu. Es šeit sēžu pašās beigās par IT drošības pasākumiem, uh, arī sekojot tam, ko Bunīkungs sacīja. Jūs runājat, ka pēc eh, tīkla drošības eh, direktīvas pieņemšanas eh, tā ir vērta, vērsta uz lielo kritisko infrastruktūru aizsardzību, bet te ir jautājums arī par šo tehnoloģiju ražotāju atbildību. Būs arvien grūtāk nākotnē nodrošināt uh, drošību tam, kas tikai izmanto un kontrolē šo tehnoloģiju, izslēdzot, piemēram, jautājumu par ražotājiem, eh, paredzot arī noteikts eh, sankcijas, piemēram, par noteiktu kaitējumu nodarīšanu, teiksim, drošības eh, aspektu trūkumu dēļ, bet ļoti grū, bieži ir grūti pierādīt šādus te, nu, teiksim, kļūdas, kas ir tikušas pieļautas Paldies! Vēlētos pateikties e, jums. Šī tiešām bija tāda laba uh, sesija, jo, protams, ka instrumenti, uh, e, runājot par šo te masu uzraudzības direktīvu un tā tālāk, tas viss ir ļoti svarīgi. Jums nav daudz laika atbildēt visiem jautājumiem, bet es gribēju paturpināt par NIS direktīvu. Es gribētu atgriezties pie jautājuma, kas tika uzdots augstu līmeņu konferencē, jo tur, man liekas, pietrūka skaidrības. Vai jūs liekat priekšā? ka neceļot žogus, veidojot likumdošanu kā NIS direktīvā. E kind of Vai tiešām attīstīt uh, judikatūru IT jomā un veidojot šos te žogus, jo mēs to zināmā veidā veidojam, veidojot Eiropas kapacitāti. Nu, mēs tā kā neceļam tomēr žogu, bet mēs veidojam kapacitāti un mēģinam stiprināt to. Un jūs minējat, ka vajag likumdošanu. Un tā kā tas ir tā kā ceļš uz priekšu, es te gribētu skaidrību, kā jūs redzat šo nākotni, kā vislabāk aizsargāt pilsoņus un izstrādāt likumdošanu nu, varbūt nekopējot to, kas notiek ASV, bet uh, kur tad mēs īsti ejam? Mēs tā kā visi saprotam, ka tas ir labi, un saprotam, kas ir jādara ar atsevišķu likumdošanu, bet kāds ir tas virziens, kas mums kā Eiropas Savienībai būtu jāieņem. Jo skaidrs, ka mēs tā kā negribam būvēt eh, robus, bet gribam stiprināt kapacitāti, Tagad tas viens no svarīgākiem jautājumiem. Bien, merci beaucoup pour ces, ces... Paldies par eh, šiem daudzajiem eh, jautājumiem. Es mm, mēģināšu mm, ievērot man atvēlēto laiku, kaut arī varbūt tas būs grūti. Uh, Par uh, direktīvu šīs jautājums parādījās uh, ļoti uh, daudzos jautājumos, un es arī par to runāju. Mums šī direktīva ir ārkārtīgi būtiska, tāpēc, ka tā dod uh, spēcīgu signālu dalībvalstīm, kas vēl nav sapratušas, cik būtiski ir darboties kiberdrošības jomā. Tāpat tiek norādīts, ka šīm dalībvalstīm ir jāsadarbojas tīkli ietveros. Manuprāt, tas ir vislabākais modelis. Kā jūs atkārtinājāt, Mūsu kritiskā infrastruktūra uh, bieži vien eh, darbojas pārobežu līmenī, un eh, te jau tātad ir sasniegta šī eiropeizācija, bet mums vajadzētu nodrošināt, lai mēs varētu ātri pieņemt lēmumus tādos jautājumos, kas varbūt dažkārt skar dalību valstu suverenitāti. Uh, Es arī gribētu atgādināt, ka um, ļoti bieži šādi jautājumi iet pāri robežām, un Mēs nevaram tieši tāpēc darboties tikai dalību valsts robežās. E, ja pastāv šāda robežu novilkšana, tad ir jāatcerās, ka uzbrucējiem šādu robežu nav, un viņi var vie, mierīgi uzbrukt vienā dienā kādas valsts administrācijām, pēc tam kaut kam pilnīgi citam, tātad viņi nenodala e, šos iespējamos upurus. Šī direktīva ļauj mums sadarboties, un tīkla jēdziens, manuprāt, ir ļoti saprātīgs. Es savā darbā esmu sazinājies ar saviem partneriem citās valstīs un esmu pieredzējis, ka tiklīdz šie jautājumi kļūst sensitīvi, mēs sākam divpusējas sarunas. Tātad, ja ir runa par konkrētu cietušo, par konkrētu uzbrukumu, tad ir ārkārtīgi grūti vest sarunas uh, ar daudziem cilvēkiem, kas sēž pie kāda. Bieži vien tas ir tāpēc, ka šis cietušais ir sensitīvs, tāpat arī cilvēki iespējams nevēl šo informāciju izplatīt eh, tik plašam cilvēku jokam, lokam, un tieši tāpēc ir jāsaprot, ka ar šīs direktīvas palīdzību mēs varēsim izveidot ļoti labu modeli. Jau no paša sākuma mēs mēģinājām iesaistīt eh, šīs dalībvalstis, un uh, um, man um, jau uzreiz likās, ka uh, šī efektivitāte ir ļoti zemā līmenī, jo informācija, ar ko mēs apmainījāmies, nebija visai noderīga. Jūs man jautājāt, kādus konkrētus pasākums mēs varam veikt. Pašlaik mēs uh, iestājāmies par uh, trīs pīlāru doktrīnu Pirmkārtā mums ir jāaizsargā informācija, mums ir jāveido šī informātikas sistēma tādā veidā, lai uh, to nevarētu skart uzbrukumi. Tātad tiek izmantota šī šifrēšanas tehnoloģija, kas ļauj mums uh, aizsargāt informācijas sistēmas. Otrs etaps ir uh, meklēt uzbrukumus. Tātad to mēs saucam par atklāšanu. Uh, Un tāpat arī mēs eh, sistēmiski sekojam līdzi uzbrukumu tendencēm. Protams, mēs nevaram izveidot simtprocentīgi drošu sistēmu. Um, jo īpaši ir runa par starpsavienojumiem, tad uh, sistēmas var kļūt vājākas. Un uh, tāpat uh, līdz ar to rodas iespēja uh, nevēlamiem uh, uzbrucējiem iekļūt sistēmā. Pēdējais punkts kas arī netika pieminēts, varbūt manas vainas dēļ, ir um, cilvēciskās kļūdas. Tātad te ir runa par ļoti tehnoloģisku vidi. Um, ja runa par informātiku, tad viss var būt mehānisks, bet uh, lietotāji ir cilvēki, un bieži vien arī šajās informācijas sistēmās parādās cilvēku dati. Tieši tāpēc ir vajadzētu nodrošināt pēc iespējas augstāku izpratnes veicināšanu li lietotāju vidū. Uh, Šeit uh, Eiropas līmeņa darbība, iespējams ar um, Enīsas palīdzību, varētu būt noderīga. Ja runa par izpratnes veicināšanu, tad tas būtu ārkārtīgi svarīgi, ja runa par cietušajiem. Jūs uh, citējāt ļoti daudzus interesantus uh, gadījumus, lietas, kur varbūt mēs esam iekavējušies, Jūs runājāt arī par potenciāliem mērķiem un jautājāt, kāpēc uh, mēs tik ļoti kavējamies, un arī jūs runājāt par dalību valstu veikto. Jums ir jāsaprot, ka mūsu uzdevumi tika izveidot pavisam nesen, un eh, neviens Eiropā nevar teikt, ka viņa sistēmas ir pilnīgi drošas no kiberuzbrukumiem. Šī kavēšanās saistās ar to, ka ļoti daudzās jomās digitalizācija uh, parādījās neapzinoties riskus, kas varētu ar to nākt kopā. Es gribētu tātad vēlreiz norādīt, ka visa šī attīstība bija ļoti strauja, un tagad mums ir jādomā, kā mēs varētu uh, šo, šo kavēšanos tagad samazināt. Uh, Es varu runāt tikai par Franciju un varu teikt, ka kopš 2009. gada, ko, kopš tika izveidota manis vadīta aģentūra, ja ir runa par lēmumiem attiecībā uz kritiskās infrastruktūras aizsardzību, tātad aizsardzības un arī ekonomikas jomā, investīcijas ir patiešām reālas. Ir bijusi griba nodrošināt, lai kiberdrošības jautājumi tiktu skatīti visaugstākajā līmenī. Uh, Atbalsts ir pastāvīgs, tātad mēs redzam, ka tā ir valdības prioritāte. Es kā šīs iestādes direktors varu jums liecināt, ka šie līdzekļi mums ir pieejami arī šajos ļoti grūtajos ekonomiskajos apstākļos. Esmu viens no tādiem nedaudzajiem iestāžu direktoriem, kas var to teikt pašreizējā ekonomiskajā situācijā. Bet eh, tomēr es gribētu norādīt, ka uh, ikvienam vajadzētu būt iesaistītam. Tad, tad, ja runa par kritisko infrastruktūru, varbūt vajadzētu izmantot likumus, lai piespiestu cilvēkus kļūt atbildīgākiem attiecībā uz kiberdrošību. Tagad atgriezīšos pie protekcionisma jautājuma. Protekcionisms noteikti nav mans arots, un es nevaru šeit uh, neko daudz teikt par šo tēmatu. Es strādāju drošības jomā, un drošība saistās ar aprīkojumu, ar pakalpojumu sniedzējiem, ar visām šīm sistēmām, kas mums ir apkārt. Iespējams, ka man izteikumi varētu šķist protekcionistiski, bet es gribētu norādīt, ka ir jāapzinās, kas tieši ir produktā iekšā, ja jūs šo produktu lietojat. Uh, Tad, tad man nepietiek tikai ar um, to, kas apskatīšu iesaņumu kastīti, lai saprastu, kas tieši šajā produktā ir iekšā. Tehniķiem vajag izpētīt patiešām uh, šo produktu līdz pašiem dziļumiem, lai saprastu, vai šim produktam var uzticēties vai nē. Te nav runa par uh, protekcionismu, uh, kā, kur tiek izmantoti tikai Francijas vai Eiropas produkti. Tātad man vajag piekļūt pašam avotam, un varbūt daži to var interpretēt kā protekcionismu. Tas pats attiecas arī uz pakāpojumu sniedzējiem. Piemēram, šeit var runāt par mākoņu datošanu. Pašlaik mēs varam teikt, ka mākoņu datošana ir bīstama, bet pastāv iespējas, kā šo moderno tehnoloģiju var izmantot drošā veidā. Bet, lai to varētu darīt, Mums vajag izvērtēt eh, kvalitāti, ko tieši ir sasnieguši šie pakāpojums sniedzēji. Un iespējams, ka te ņemot vērā drošības līmeni, mums vajadzētu panākt, lai šie dati tiktu glabāti Eiropas teritorijā. Tātad varbūt mēs varētu uzlikt šādu regulējumu mākoņu datošanas pakāpojumu sniedzējiem. Uh, Tieši šādu pieeju mēs esam izvēlējušies Francijā. Mēs nesakām, ka nevajadzētu izmantot mākoņdotošanu, bet mēs sakām, ka vajadzētu izvēlēties tādus pakalpojumu sniedzējus, kas ir atzīti par gana kvalitatīviem. Uzskatām, ka mums ir mm, jāpaskatās, uh, ko tieši nodrošina šie pakalpojumu sniedzēji, vai šis drošības līmenis ir pietiekami augsts. Uh, te nav runa par protekcionismu, ja šeit mēs nenošķirām Eiropas uh, operators no ārvalstu operatoriem. Tātad jāpastāv, ir jāpastāv iespējai uh, noteikt, vai mūsu drošības noteikumi tiek izpildīti. Tas viss saistās arī ar uh, uzticēšanos uh, ražojumiem. Šī uzticēšanās ir jāveido nodrošinot saiknis starp iesaistītajiem spēlētājiem šī uzticēšanās nevar balstīties eh, tikai uz eh, tukšiem solījumiem. Tagad uh, gribētu teikt, ka mēs piekrītam Igauņu kolēģei. Mēs uh, varam tikai piekrist teiktajam par NATO centru, kas atrodas Igaunijā. Uh, Ja runa par sadarbību ar NATO, tad uh, militārajā jomā uh, aliansē pastāv šis drošības līmenis, bet mēs esam mazliet nobežījušies par šīs sadarbības pārnešanu uz nemilitāriem uh, līmeņiem. Ja runa par aizsardzību, tad tas viss mūsdienās saistās ar uh, militāro jomu. Ja runa par NATO organizāciju pašreizējā tās formātā, tad, protams, mūsu kolēģus interesē tas, ko mēs varam paveikt. Viņus interesē informācija, kas ir pieejama mūsu tīklos. Tas nozīmē, ka mēs nevaram paļauties tikai un vienīgi uz NATO, ja runa par digitālo aizsardzību. Uh, Mums vajadzētu mobilizēt visus iesaistītu spēlētājus. Jūs jau runājāt par pilsoņiem, kā par vienu no šiem spēlētājiem, kas arī varētu strādāt kiberdrošības jomā. Uh, varbūt tas nav pats uh, pirmais, kas nāk prātā, bet nu šeit Igaunija varbūt ir uh, īpaša valsts. Te varētu runāt par tādu kā kiberlīgu, kas atrodas Eiropas ziemeļos. Uh, Tātad mums vajadzētu izmantot operacionālās rezerves. Mēs esam pārliecināti, ka, ja runa par tādu lielu krīzi, mums būs vajadzīgi eksperti, kas varēs strādāt pilnu darba laiku, un iespējams, ka tie būs militāri eksperti. Tāpat arī mums būs vajadzīgi cilvēki, kas varēs nekavējoties iejaukties un atjaunot tīklu. Tieši tāpēc mēs sadarbojamies ar aizsardzības ministru, lai veidotu šādas rezerves lai uzreiz būtu daži tūkstoši cilvēku, kas varētu uzreiz eh, rīkoties un strādāt šajā tīklē. Protams, ka viņi varbūt nevadīs eh, tīkla rekonstrukciju, bet eh, tā būs tāda kā mm, militārā rezerve, kas varēs dot savu ieguldījumu, kas nodrošinās vajadzīgo kapacitāti, un tas viss tiks izdarīts relatīvi īsā laikā. Attiecībā uz mm, NIS direktīvu, protams, ka tas ir pirmais etaps. Viss vēl nav pabeigts. Daudziem šķiet, ka šis pirmais solis jau ir ļoti liels un ļoti būtisks. Tas nenozīmē, ka viss ir paveikts. Ļoti daudzās dalībvalstīs būs daudz, kas jādara. Mēs eh, Arī gribētu norādīt, ka Francija ir ļoti daudz iesaistījusies eh, tīklu darbības nodrošināšanā ir jānodrošina, lai informācijas apmaiņa notiktu glūdi starp dalībvalstīm. Uzskatu, ka sankciju laiks vēl nav pienācis. Bet ātrāk vai vēlāk tas, ka e, kiberdrošība netiek uztverta pietiekami nopietni vadības līmenī, vai nu te būtu runa par valstu vai par uzņēmumu vadību, tad e, noteikti, ka pienāks laiks, kad eh, vajadzēs eh, to uzskatīt par pārkāpumu, vajadzēs meklēt kādu vainīgo. Tātad te būs runa par tādu nolaidību, kas ir jāsoda. Mūsu mērķis ir palīdzēt cietošajiem, ļaut viņiem atjaunot sevis sistēmas un tikt galā ar uzbrukuma sekām. Bet, ja ir runa par mm, konkrētiem cilvēkiem, kas nebūtu ņēmuši vērā uh, šādu uzbrukumu iespējas, kas nebūtu īstenojuši vajadzīgos noteikumus, es pieļauju, ka agrāk vai vēlāk uh, šādos gadījumos būs uh, jāuzliek sodi. Noslēgumā gribētu jau teikt, ka priekšādētājs pateica pašu svarīgāko. Uh, Pašlaik patiešām esam šajā uzticēšanās līmenī. Šī direktīva ļaus mums atjaunot uzticību um, Eiropas tīklam. Tātad te ir runa par produktu izvērtēšanu, par pakāpojumu sniedzēju izvērtēšanu. Tas viss arī ļaus veicināt uzticēšanos. Un, ja runa par prioritātēm, tad šajā direktīvā galvenokārt tiek runāts par kritisko infrastruktūru. Arī Francijā mēs sākām darbu tieši uh, pie kritiskās infrastruktūras. Uh, Mums ir jānodrošina, lai visi šie um, tīkli, uh, Eiropas tīkli, tiktu aizsargāti. Tāpat arī mums ir jābūt spējīgiem sadarboties ar citiem. Ja ir runa par kiberdrošību, man uz, uztrauc tieši mazie uzņēmumi, kuros strādā daži desmiti cilvēku. Pašlaik šie uzņēmumi nespēja pārvaldīt uh, savu informāciju paši, līdz ar to uh, tie ir uh, ļoti mm, izdevīgi mērķi uzbrucējiem. Pašlaik mēs darām visu iespējamo, lai šādiem uzņēmumiem palīdzētu. Mums ir vajadzīgi tādi risinājumi, kurus varētu izmantot uzreiz, tā skaitā arī mazie uzņēmumi, un tā skaitā arī mākoņdatošanas jomā. Tas ir viens veids, kā mēs varētu aizsargāt uh, lielās struktūras, bet arī mazās struktūras. Tātad šeit mēs varētu viņiem piedāvāt uh, uzticamus, viegli izmantojumus produktus. Liels paldies, Papāra kungs! Paldies par jūsu prezentāciju! Paldies par to, ka iesaistījāties diskusijā ar parlamenta deputātiem, un paldies arī par likumdošanas uh, darbiem, priekšlikumiem, ko minējāt savā prezentācijā. Noteikti kopā ar deputātiem sekosim šai informācijai, runāsim arī ar koordinatoriem par um, tātad, Eiropas Savienības IT drošības nozari. Uh, um, šīs vērtību ķēdes, jo problēmu jautājumiem un noteikti beigās rīkosim kādu veidu konferenci. Un tādēļ noteikti ar jums sazināsimies. Lielas paldies! Paldies arī deputātiem par jautājumiem. Uh, Kolēģi, pāriem pie piektā punkta mūsu darba kārtībā. Eiropas ceļošanas dokuments tādu trešo valstu valsts piedrīgu atgriešanai, kuri dalību valstīs uzturas nelikumīgi. Referents Šeit gan uh, reglamenta punkts lūdzu. Pirms pāriem pie nākamā jautājuma. Invalds kundze, cik noprot šī viedokļa apmaiņa notika um, turpinot uh, darbu pie izmeklēšanas, kāda bija. Un šeit gribētu minēt Belgakom lietu. Ir ievērojami tas, ka mēs ļoti ilgi un gari esam par to diskutējuši, bet tagad, kad uh, šī lieta nonāk uz tīri plauktām, šķiet, kas un par to aizmirsuši. Varbūt varētu mēs tomēr pie tā atgriezties un saprast, kas tur īsti notika, jo uzņēmums, kas uh, izmeklē šo lietu Foxit, uh, Viņi sāka lietas atklāt, un tad pēkšņi bez jebkādiem skaidrojumiem viņus atcēla no lietas izmeklēšanas. Tagad uzzinām, ka tiesas izmeklēšana ir beigusies, jo pierādījums nesot atraduši. Manuprāt, būtu ļoti tomēr interesanti uzaicināt, varbūt uh, pie mums atgriezties dažas no runātājiem, ja īpaši Foxit pārstāvis, un lūgt izskaidrot, kas viss tur notika. Paldies, jā, pārnāšu jautājumu ar koordinatoriem pēc šī sanāksmes šodien ir plānota arī koordinātoru sanāksme. Un, jā, bet nepieminot Belgakom lietu, nu šķiet, ka nevarēja šī mūsu šodienas tikšanās beigties, bet paldies, iesim tālāk, um, jās paldies visiem. Kā jau minēju, tad piektais punkts darba kārtībā. Izklāsts par pašreizējo stāvokli trialogu sarunās. Alahahu kungs informēs mūs par panākto vienošanos. Lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Bija viens uh, politiskais trialogs un viens tehniskais uh, trialogs, kurā pabeidzām darbu pie šī dosē. Mūsu patvērumu sistēmai ir svarīgi nodrošināt uh, dokumentu kvalitāti, uh, drošību, un tas pats attiec arī uz tehniskiem procesiem, ko Eiropas Savienība izmanto, lai sadarbotos ar trešajām valstīm. Šī vienošanās cerams ļaus mums izstrādāt nākotnē labāku, derīgāku ceļošanas dokumentu, dokumentu, ko tad dalība valstis plašāk izmantotu un trešās valsts plašāk atzītu. Galvenie grozījumi sākotnējā priekšlikumā ir saistīti ar sekojošiem elementiem. Septītajā apsvērumu punktā parlamentam izdevās saglabāt atsauci uz atpakaļ uzņemšanu un to, ka jāatzīst ceļošanas dokuments, kā daļa no sarunām ar diplomātiskajiem trešo valstu pārstāvjiem, kad tiek pārunāta atpakaļ uzņemšana. 22. apsvēruma punkts. Tur parlaments saglabāja atsauci uz bērna tiesībām, atsaucoties uz 19. pantu pamatiesību hartā. Un arī nepieciešamība ievērot gan starptautiskās, gan uh, uh, Eiropas Savienības tiesiskās saistības, tajā skaitā arī hartu. Parlamentam bija svarīgi, lai atgriešana un jautājumi saistībā ar ceļošanas dokumentu tiktu uh, izstrādāti, paturot prātā visu pārējo Eiropas Savienības patvērumu akī. Trešā panta, trešais punkts. Tagad tajā ir atsauce uz to, ka ceļoja, ceļošanas dokuments ir derīgs vienam ceļojumam līdz brīdim, kad uh, attiecīgā persona ir ieradusies trešajā valstī. Uh, Tas ir saistīts ar potenciāliem sarežģījumiem ceļojuma laikā, pirms viņš nonāk galamērķī. Un vienošanās teksts atspoguļo arī mūsu esošo uh, nostāju par deleģētajiem aktiem atbilstoši starptiestāžu nolīgumam par labāku likumdošanas praksi. Vēl kāds būtisks vienošanās elements ir nodrošināt pilnīgu dokumenta pārskatu ne vēlākā 24 mēnešus pēc tā spēk spēkā stāšanās ārpus parastajai pārskata procedūrai, kāda tā ir atgriešanas direktīvā. Pēc tam, kad šis laika posms ir pagājis, tad šis dokuments tiek iestrādāts uh, atgriešanas direktīvas pārskata procedūrā, un tas ir jaunais astotais pāns. Tas ir svarīgi, jo gan parlamentam, gan Eiropas Savienībai ir jāspēj nodrošināt, lai nepaietu gadi un gadi pirms šis pārskatītais ceļošanas dokuments tiek atkal pārskatīts, un, ja nu būtu nepieciešams, tad tas tiek uzlabots un kas tiek grozīts. Gala tekstā nav atsaucis uz ap, informācijas apmaiņu vai informācijas uzglabāšanu Eiropas Savienības datubāzēs par tātad saistībā ar šo ceļošanas dokumentu. Tomēr tiek pieņemts, ka šie jautājumi nākotnē tiks risināti atsevišķā tiesība aktā. Devītais pants tajā tiek aicināts šo dokumentu piemērot četrus mēnešus pēc regulas spēkā stāšanās datumu, lai tādējādi dalībvalstīm būtu iespēja pielāgot uh, tehniskos elementus, kas ir tām nepieciešami IT sistēmu kontekstā. Ceturtais pants, kur tiek runāts par dokumentu tehniskajām specifikācijām, tagad uh, paredz arī nākotnes uh, attīstības gan saistībā ar drošības iezīmēm, gan arī tehniskajām specifikācijām. Kā jau es iepriekš norādīju, tad šis ceļošanas dokuments nebūs burvju risinājums visām imigrācijas problēmām vai arī problēmām ar atgriešanu. Tomēr tas ir viens no um, elementiem, tas ir solis pareizajā virzienā. Aktualizējot tiesību instrumentus, mēs cerams ejam uz tādu Eiropas uh, patvērumu sistēmu, kas labāk darbotos, uh, un būtu labāk gatava cīnīties ar izaicinājumiem, ar ko sastopamies. Šobrīd liela daļa no izaicinājumiem ir nodrošināt efektīvu atgriešanas procedūru. Un kā esam uh, uz, kā mēs visi zinām, tad mazāk nekā puse no visiem atgriešanas lēmumiem tiek izpildīti. Gribētu pateikties Nīderlandes prezidentūrai, paldies komisijai, paldies ēnu referentiem par sadarbību, par efektīvo darbu, un es tiešām ceru, ka visi rītdien uh, Uh, komitejas balsojumā varēs šo gala rezultātu atbalstīt. Paldies, vai kāds no ēnu referentiem gribētu izteikties? Šķiet, ne. Labi, tādā gadījumā vien uh, balsojums par politisko vienošanos būs rītdien Libe, un pēc tam plenārsēsijā balsojums būs septembrī. Paldies Halāho kungam. Tagad varam pāriet pie sastā punkta mūsu darba kārtībā. Eiropas pamatiesība aģentūras izklāsts. Pamatiesība aģentūras fórums notika Vīnē no 20. līdz 23. jūnijam. Tur piedalījās uh, dažādu līmeņu iesaistītās puses, lai runātu par pamatiesību izaicinājumiem Eiropā. Daudz deputāti, daudz libe deputāti piedalījās šajā fórumā sniedz um, savu pienesumu šim darbam. Šodien pie mums ir ieradusies Džona Gudī, kas ir pamatiesība aģentūras tieslietu un uh, departamenta vadītāja. Viņa iepazīstinās mūs ar fóruma rezultātiem. Uh, Lūdzu, jums vārds. Very much, uh, and good Liels paldies! Labdien visiem! Sākumā gribētu pateikties Liba komitejas priekšsādātājiem un Liba komiteja par to, ka esat šodien mani uzaicinājuši. Jūs uzrunātu pamatiesība aģentūras vārdā, lai jums ziņotu par fóruma secinājumiem. Šī, šis fórums bija tā lielākā, plašākā konference, kāda jebkad ir notikusi. Ja pareizi saskaitīja, tad um, piedalījās desmit Eiropas parlamenta deputātu, un es arī vairākus no jums redzu šodien zālē. Un es gribētu jums teikt lielu paldies par aktīvo dalību, kas nodrošināja fóruma veiksmi. Šis fórums tika nosaukts Eiropas uh, vērtības mūsdienu pasaulē. Pamatiesība aģentūras uh, direktors uh, Michael Flaherty uh, runāja par pamatiesībām krīzes apstākļos, krīzes brīdī. Uh, Fórumā kopumā piedalījās vairāk nekā 700 cilvēki arī no trešajām valstīm, bet pārsvarā tie tomēr bija Eiropas Savienības valstu pārstāvi. Mūs augstākajā līmenī pārstāvēja um, vicepriekšsēdētājs Timermana kungs, viņš atklāja ministru uh, konferenci, kur piedalījās īrijas, polijas, Slovākijas pārstāvi un arī augsti augsta līmeņa valdību pārstāvju no vairākām citām dalībvalstīm, un tas parādīja, cik liela ir interese par šiem jautājumiem. Un, kā jau norādīja, tad bija arī augsta līmeņa pārstāvība no komisijas puses, direktora līmenī piedalījās arī vairāk parlamenta deputāti, tajā skaitā arī augsta līmeņa ierēģi gan no ANO, gan arī Eiropas padomas. Tomēr gribēju uzsvērt. Uh, jo īpaši to, ka piedalījās arī pārstāvi no pilsoniskās sabiedrības uh, organizācijām, NVO, kā arī uzņēmumiem, akadēmiskās pasaules, mākslas pasaules, visas šīs jomas bija ļoti labi pārstāvētas fórumā. Fórums tika organizēts saistībā ar trim centrālajām tēmām. Mēs šoreiz neizvēlējāmies vienu vienotu tēmu, kā tas iepriekš ir bijis pamatiesību konferencēs, un šīs trīs tēmas bija sekojušas. Pirmkārt, bēgļu aizsardzība, Protams, ka mums bija jārunā par bēgļu aizsardzību kā par svarīgāko pamatiesību krīzi, ar ko Eiropai vēl aizvien šobrīd jāsaskaras. Otra tēma bija iekļaušana. Atspoguļojiet uh, Eiropas Savienībā klātesošās dažādās sabiedrības nepieciešamību nodrošināt vienlīdzību un visu tiesību ievērošana Eiropas Savienībā. Treškārt, digitālais laikmens, kas atspoguļo jaunos un esošos um, instrumentus, kas atspoguļo mūsu moderno dzīvi, kas pārstāv gan iespējas, gan riskus. Uh, un to pašu dzirdējām arī no iepriekšējā runātā. Šie trīs temati, par tām notika paneļa diskusijas, ļoti dinamiskas prezentācijas, uh, Connect, Act, Reflect sarunas un 28 paralēli darba grupas Galvenie rezultāti bija priekšsēdētāja paziņojums. Tie ir atrodami arī šajā zālē. Tas ir it kā mazs kodolīgs dokuments, bet tajā pašā laikā visaptverošs. Pavisam īsi mēģināšu jūs iepazīstināt ar tiem svarīgākajiem elementiem priekšsādātāja paziņojumā. Foruma priekšsādātājs bija pamatiesība aģentūras direktors Michael Flaherty. Tajā pašā laikā priekšsādātāja paziņojums nav vie, viņa vienīgi paziņojums. Tā vietā tā mērķis ir atspoguļot prezentācijas un konferences darba grupas darba grupu iznākumu. Gribētu uzsvērt, ka tas nav teksts, par ko notika sarunas, tika panākt vienošanās, un tas nevienam no dalībniekiem neuzliek par pienākumu veikt jau kādu rīcību. Tajā pašā laikā tas norāda uz tām svarīgākajām jomām kam tika pievērsta uzmanība formā, un arī paši dalībnieki norādīja, ka šajās jomās viņu prāt ir nepieciešams rīkoties. Šeit paziņojumā ir mēģinājums uh, izkristalizēt tātad atsaucas gan uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, institūcijām un uh, citām pusēm, kā piemēram uzņēm, uzņēmēja darbības uh, jomu, pilsonisko sabiedrību, un um, tur ir jārīkojas uh, viskritiskāk. Kas tad ir tie svarīgākie elementi priekšsādātāju paziņojuma? Atbilstoši pirmajam tematam, bēgļu aizsardzība, Liels uzsvars visā fóruma gaitā tika likts uz to, ka jāizmanto cilvēktiesību standarti, lai, kas noteiktu vadītu Eiropas Savienības bēgļu aizsardzības politiku. Ko tas nozīmē attiecībā uz rīcību? Dalībnieki aicināja Eiropas Savienības iestādēm un dalību valstīm iznot praktiskus pasākumus, piemēram, darīt visu, kas to spēkos, lai identificētu un izmantot visus instrumentus, lai izvairītos no tā, ka uh, persona, kas ir patvēruma meklētājs, brīvības tiek ievērotas. Otrakārt, mazāk aizsargāto grupu um, aizstāvība, kā piemēram nepilngadīgas personas uh, uh, un uh, tām tātad izņēmuma noteikšana pātrinātās procedūras kontekstā. Otrakārt, uh, bēgļu krīzes ietekme uz vietējo kopienu. Un izskanēja ļoti prati, praktisks priekšlikums, tas ir arī priekšsēdētāja paziņojumā. Dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai kompensētu vietējās kopienas tur, kur krīze negatīvi tās ir ietekmējusi kas um, ir atzīstot šo kopienu sociālās un ekonomiskās tiesības. Nu, piemēram, ja tā krīzes rezultātā ir sagruvis turisms, un tika norādīts, ka katrs eiro, kas tiek tērēts bēgļiem, paralēli būtu jābūt vienam eiro, kas tiktu veltīts vietējai infrastruktūrai, vietējai sabiedrībai. Šeit vietējām iestādēm ir jāsadarbojas gan ar pilsonisko sabiedrību, gan arī ar uzņēmumiem. Un tika likts uzsvers arī uz uh, piekļuvi uh, um, tātad iekļūšana Eiropas Savienībā un jauno personu, kas ierodas Eiropas Savienībā aizsardzību. Cilvēki, kas ierodas no konflikta zonām, cieš no smagām traumām. Tādēļ, uh, izmantojot praksi visā Eiropas Savienībā, valstu veselības aprūpas dienestiem un NVO, kas strādā ar bēgļiem, viņi varētu izstrādāt uh, arī interneta instrumentus, kas sniegtu psiholoģisko atbalstu, ko, un tas nebūtu šo, ļoti dārgs projekts šeit gan valstis, gan iestādes tika aicinātas konkrēti rīkoties, arī tas bija svarīgs temats fórumā. Tālāk, bērnu aizsardzība tie fórumā tika aicināts, jo, jo īpaši rīkoties šajā jomā, tika norādīts, ka aizsardzības sistēmai ir jāņem vērā bērna intereses un tās jāliek par centrālo punktu savā rīcībā. Nu, piemēram, uh, Identifikācijas reģistrācijas praksē um, nepilngadīgām personām bez pavadoņiem to varētu uzlabot, izmantojot dažādas apmācības instrumentus, un šeit Eiropas Savienības institūcijas un dalībvalsts varētu nodrošināt sistemātiskas apmācības par bērnu tiesībām un bērnu aizsardzību, lai uh, tātad um, apmācīti būtu arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, cilvēki, kas uz vietas reāli strādā. Tas bija tātad par bēgļiem, bēgļu aizsardzību. Otrais temats - iekļaušana. Tagad runāšu par to. Uh, Daudzi fórumā pauda bažas par to, ka ir jārod veidi, kā uzlabot vienlīdzīgas iespējas visiem, visās, um, visās vārda vienlīdzība izpratnēs. Tas tika um, teikts uh, tādā ziņā, ka šobrīd sociālā um, vide aizvien lielākā mērā tiek pārņemta no rasistiskiem iz, uh, izteikumiem, ksenofobijas un jādomā, ko darīt. Viens no priekšlikumiem iekļaušanas kontekstā bija dalībvalstīm stiprināt vienlīdzības ies, iestādes un pārskatīt sankcijas attiecībā uz negadījumiem, tādiem uh, vardarbības, um, diskriminācijas incidentiem, lai tie atturētu no nodarījuma darījumu. Un tika um, tātad izteikti arī atsauce par ANO um, tiesību aktu, tātad uh, konvenciju cilvēkiem ar invaliditāti, un tika norādīts, ka Eiropas Savienības iestādēm un dalību valstīm vajadzētu sekot to dalību valstu piemēram, kas ir sniegušas nodrošinājušas pienācīgus resursus, lai ievērotu arī praksē īstenot personu ar invaliditāti tiesības. Un vēl kāds ļoti svarīgs temats šajā fórumā bija izglītība Izglītība, protams, ir būtiska, lai veicinātu atbildīgu pilsoņu um, uzvedību un uh, nediskrimināciju kā vienu no vērtībām. Šeit tika piedāvāts, ka profesionālās akreditācijas iestādes varētu īstenot uh, pamatiesību apmācības uh, kā vienu no prasībām, lai uh, iegūtu um, tātad šo certifikāciju. Tika aicināts um, strādāt pie iekļaujošākas sabiedrības idejas un arī darba tiesības visiem darba ņēmējiem ir jāievēro arī tas izskanēja fórumā. Tajā mm, pašā laikā arī nodarbinātības rādītāju paaugstinājums paaugstināšana, dalībvalsts un iestādes tika aicināts sadarboties ar pilsonisko sabiedrību un uzņēmējiem, lai cīnītos ar smagu darba eksploatāciju kā vienu no problēmām. Un nobeigumā saistībā ar trešo galveno fóruma tematu - digitālais laikmets personas aizvien lielākā mērā ir savstarpēji savienotas gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē, un tas nozīmē, ka tiesības ir jāievēro gan dzīvē, gan arī tiešsaistē. Digitālais laikmets sniedz gan iespējas, gan apdraudējumu pamat, pamattiesībām, un Eiropas Savienības digitālā darba kārtība varētu būt efektīvs instruments, kā cīnīties ar sociālo izslēgšanu, um, nodrošinot uh, cilvēku informētību par pamattiesībām un, piemēram, izskanēja ideja radīt piekļuvi um, sūdzību mehānismam, izveidojot aplikāciju, kas, ko varētu izmantot cilvēku attālākos lauku apvidos. Tajā pašā laikā var izmantot jaunās arī šīs tehnoloģijas ļaunprātīgi. Uh, At, pastāvīga uh, ļaunprātīgam vēršanās pret, pret personām tiešsaistēm kļūst par uh, ļoti būtisku risku, ja iestādes un uh, dalībvalsts pret to nevērtīs, nevērsīsies. Tādēļ ir jārunā par atbildību digitālajā laikmetā. Jaunā datu aizsardzības reforma pakotne ir tās mērķis ir nodrošināt tiesību ievērošanu tiešsaistē, un šajā kontekstā fórumā tika izskanēja arī vairākas praktiskas iniciatīvas saistībā ar digitālo laikmetu. Šeit daži praktiski piemēri. Personas datu apkopošana. Uh, piemēram, e-veselības kontekstā nozīmē, ka ir jā, jābūt izveidotām arī pamatiesību garantijām. Tas ir jo īpaši svarīgi, jo datu apstrāde um, tātad uh, tiek uzticēta um, piesaistītiem trešajām pusēm apakšuzņēmējiem. Un arī, piemēram, universitātes um, izglītības iestādes, um, cilvēki, kas uh, apgūst tiesības, varētu sastrādāties ar IT pārstāvjiem, tādējādi tātad šī tiesību garantijas būtu iestrādāts jau pašā aplikācijā no sākuma. Un vēl kāds praktisks priekšlikums bija um, tāda brīdinājuma sistēma digitālo tehnoloģiju izmantotājiem, ko IT pārstāvi kopā ar regulātoriem varētu izstrādāt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka būtu šāda luksafora līdzīga zīme, sarkanā krāsa nozīmētu tātad eh, personas datu nodošanu, uh, persona tiktu informēta, ka šie dati var tikt pārdoti, atkārtot izmantoti vai ka tos var kāds ļaunprātīgi izmantot. Šie bija tikai daži no priekšlikumiem, daži no idejām, kas izskanēja fórumā. Priekšsēdētāja ziņojumā ir aptverti simtiem veidu, kā Eiropa var cīnīties ar izaicinājumiem pamatiesību kontekstā. Un tie ir atspoguļoti arī tātad. Uh, dalību um, darba grupu rezultātos, kas arī pavisam drīz jau būs pieejami tiešsaistē. Priekšsēdētājs savā uzrunā runāja par to, ko var darīt visas iesaistītās puses, lai nodrošinātu atbilstību pamatiesībām visās šajās trijās jomās. Paziņojumā ir iekļaut arī vairāk elementu saistībā ar pamatiesību aģentūras darbu. 36. līdz 40. lapusē priekšsādātāja paziņojumā ir konkrēti noteikts, ko pamatiesība aģentūra darīs. Fóruma sasniegtais, kas arī atspoguļojas priekšsēdētāja paziņojumā, ir tas, ka tiek atzīts, kā sadarbojas dažādās iesaistītās puses un kāds ietekmē pamattiesības Eiropas Savienības iestādes, dalībvalstu iestādes, pilsoniskās sabiedrības, starptautiskās organizācijas, uzņēmējdarbības sektors un akadēmiķi. Visas šīs puses piedalījās fórumā. Tās kopīgi strādājot var nodrošināt to, ka cilvēku pamatiesības tiek ievērotas. Fórums parādīja, ka pamatiesības gan var uh, harmonizēt, gan arī tās būtu jāharmonizē. Un tādēļ eh, mums ir jāraugās tālāk nekā tikai par tātad, šo parasto mērķu auditoriju saistībā ar cilvēktiesībām. Paziņojam 3.4. lapas, tur redzamas četras galvenās, eh, četri galvenie temati konferences kontekstā. Bija tātad trīs tematiskās jomas un četri temati, četras plašākas tēmas, pavisam īsi par tām. Pirmkārt, pamatiesības eh, piemērojamas un attiec uz visiem. Mēs pilnīgi pareizi koncentrējamies uz konkrētām sabiedrības grupām, kas ir mazāk aizsargāts, bet formā tika norādīts uz to, ka Pamatiesības ir pilnīgi visiem. Atsauc uz digitālo laikmetu, te tas ir pilnīgi skaidrs, tas eh, ļauj cilvēkiem gan izmantot savas tiesības, gan arī tās apdraud. Iekļaušana nozīmē pilnīgi visu cilvēku Eiropas Savienībā iekļaušanu. Pamatiesības ir gan jauniem cilvēkiem, gan gados vecākiem cilvēkiem. Otrs temats, eh, kas bija klātesošs visos, eh, visās diskusijās, bija izglītība. Izglītība par pamatiesībām ir būtiska dažādos līmeņos. Nu, piemēram, sākot sākot jau no uh, pamat izglītības līdz pat universitātei, privātajā sektorā, sabiedriskajā sektorā, te ir jādomā par apmācībām, un mēs norādījām, ka mēs nevaram to vienkārši atstāt izglītības iestāžu ziņā. Pamatiesību kontekstā ir jāizmanto arī jauna valoda, lai tā būtu pieejama valoda un izglītība. Trešais uh, vispārīgais elements būtu institūciju uh, saistības un atbildība, ja netiek īstenotas pamattiesības un tās saistības, ko ir apņemšās īstenot Eiropas Savienība un dalību valstis, um, tam ir ļoti rūpīgi jāsako. Un ceturtais punkts, kas bija klātsošs visās fórumā, visā fóruma kontekstā, ir uh, frāze, kas saistīta ar invaliditāti un personām ar invaliditāti. Um, bez mums saistībā ar mums nekas netiek darīts. Arī tas ir jāpaturprātā, domājot par pamatiesībām. Ko tad tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jāsadarbojas ar šīm sabiedrības grupām, uz ko, tā, ko ietekmē tātad šie priekšlikumi, pirms mēs pieņemam politikas lēmumus un tos izpildām. Pamatiesība aģentūra atsaucas uz simts praktiskiem priekšlikumiem, kas ir iekļaut arī paziņoj, priekšsēdētāju paziņojumā. Mēs tos īstenosim savā darbā. Šeit ir uzskaitīti arī mūsu konkrēti mērķi un plāni. Es ceru, ka jūs kā Libe komiteja arī savā darbā atsauksieties, izmantosiet priekšsēdētāju paziņojumu. Uh, kopīgi sadarbojoties, mēs pārliecināsimies, ka nākamais fórums arī ir veiksmes stāsts. Liels paldies! Uh, paldies! Kolēģi, visi ir saņēmuši šo bukletu. Diemžēl mēs eh, varam runāt tikai līdz 16.45, jo tad ieradīsies komisārs, lai, komisāri, lai mēs runātu par mm, privātuma vairogu, un pēc tam mums būs kopēja tikšanās ar ekonu komiteju. Mums ir tikai 15 minūtes. Runātājs rakstā jau ir divi cilvēki. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu, piesakieties runāt tagad. Anna arī, vai jūs varētu um, uzreiz pieteikties runāt? Paceliet rokas, lai mēs zinātu, kurš grib izteikties. Neviens. Lūdzu, runājiet pēc iespējas īsāk. Savādāk jums nebūs iespējas atbildēt. Mums bija paredzēta tikai pusstunda šim tematam. Labi? Lūdzu, mēģiniet izteikties pēc iespējas īsāk. Iespējams, ka arī jums nebūs iespējas atbildēt. Bonīkungs pirmais. Paldies! Es um, piedalījos fórumā dienā, kurā tika runāts par digitālo ēru. Es gribētu pateikties par to, ka tika sarīkotas ļoti strukturētas debates. Mums bija iespēja tikties ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un tas mums ir ļoti būtiski. Es vēlētos īsi parunāt par pāris punktiem. Pirmkārtām tas, ka uh, Pamatiesības vienādi ir jāpiemēro gan e, tiešsaistē, gan arī ārpus internetā. Tāpat tika arī pausts, ka mēs e, pašlaik e, ieviešam KDPR un ka mums vajag rīkoties kopā un ka tas būtu jādara visiem reizē. Un domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Treškārt, mums vajadzētu domāt par tādu kā tiesību hartu, ja ir runa par interneta jautājumiem, uh, problēmām, um, tiesībām, um, arī nacionālā līmenī. Tāpat tika pausta ideja, ka nacionālā līmenī uzņēmumiem un visām iesaistītajām pusēm vajadzētu sastrādāties ar uh, nacionālajām cilvēktiesību organizācijām. Uzskatu, ka ir eh, ļoti būtiski, ka šis eh, luksuforu brīdinājumu uh, ietvers tātad šī sistēma, kas uh, tika ieteikta un kas parādījās konferencē, nu, ka to varētu veidot IT uzņēmumi kopā ar regulātoriem. Varbūt uh, mūsu diskusijās varētu vēl kādreiz atgriezties pie šiem jautājumiem. Vēlreiz es paldies par konferenci. Uh, Lauristens kundze tagad. Paldies. Vēlējos tikai apsiprināt to, ko teica Bonīkungs. Mums viedoklis ir vienāds, es arī piedalījos digitālā laikameta diskusijās. Gribētu norādīt, ka ļoti bieži šādi pasākumi var izrādīties tādi pārāk formāli un simboliski. Es biju pārsteigta, ka šajā fórumā atmosfēra bija ļoti nopietna. Un uh, līdzdalībā bija patiešām būtiska visiem. Diskusijas bija ļoti atklātas, un man viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas um, tika atkārtots vairāk kārt, ir tas, ka mums vajadzētu domāt par izglītību digitālajā laikmetā. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Tāpat arī ir jādomā par uh, Uh, cilvēktiesību izglītību cilvēkiem, kas nodarbojas ar tehnoloģijām. Tātad mēs šeit runājam par privātuma aizsardzību, bet uh, cilvēkiem, kas strādā ar tehnoloģijām, dažkārt vispār nav tādu pamatzināšanu par cilvēktiesībām, tāpēc mūsu retorika uh, paies viņiem garām. Es priecājos arī par to, ka mēs ļoti nopietni apspriedām iekļaušanas jautājumus. Mēs esam pieraduši, ka šajā jaunajā laikmetā tas ir kaut kas dabisks, un mēs galvenokārt skatāmies uz jauniem cilvēkiem, bet vajadzētu domāt arī par vecāku gadagāmi ļaudīm, par uh, cilvēkiem, kas uh, ir jau sasnieguši 40 gadu vecumu. Uh, arī uz viņiem attiecas sociālās iekļaušanas un kvalitātes jautājumi. Te nav runa tikai par cilvēkiem ar invaliditāti, kas, protams, ir ļoti svarīgi, bet uh, mums ir jāskatās uz iekļaušanu, uz integrāciju plašākā līmenī. Es priecājos, ka šīs diskusijas uh, vainagosies ar rezultātiem. Es arī priecājos, ka šīs diskusijas bija tik radošas un cerams, ka tās arī kaut ko dos. Gomeses kundze. Diemžēl es nevarēju piedalīties šajā fórumā. Es ceru, ka nākamo reizi uh, šādos formos varēs piedalīties vairāk šīs komitejas deputātu. Tomēr mm, domāju, ka bēgļu aizsardzība un darbs šajā jomā ir ļoti svarīgs. Es nevaru iedomāties nevienu citu jomu, kuru uh, Eiropas Savienības vērtības un principi un ticamība tiktu apšaubīta vēl vairāk. Tātad te ir runa par mūsu attieksmi pret bēgļiem un migrantiem. Vēlos jautāt, vai jūs patiešām uh, kaut ko darīsiet, vai jūs veiksiet šādu pētījumu un vai informēsiet mūs par secinājumiem. Galvenokārt ir runa par to, vai dalībvalstis un Eiropas Savienības aģentūras vēršas pie jums pēc palīdzības lai risinātu cilvēktiesību jautājumus. Te nav runa tikai par karstajiem punktiem, bet par mm, visām mm, nometnēm, kas eh, pašlaik ir iz, izveidotas, piemēram, Grieķijā. Šeit var novērot jo īpaši nepilngadīgo uh, tiesību pārkāpšanu. Diemžēl netiek nodrošināti vajadzīgie apstākļi šādām ne, ne, nepavadītām, nepilngadīgām personām. Un ļoti bieži sievietēm un bērniem netiek nodrošinātas pamatiesības attiecībā uz ģimeņu atkal apvienošanu. Te nav runa tikai par valstīm, no kurām nāk šie cilvēki, te ir runa par visiem, kas varētu sadarboties. Pēdējais - digitālā plaisa ir radījusi patiešām smagas sakas. Bēgļiem saka, ka viņiem ir jāizmanto Skype, bet tas nav iespējams, tāpēc, ka Skype vienkārši nav pieejams. Un to saka Eiropas Savienības eh, amatpersonas un dalībvalstu amatpersonas. Mans jautājums, ko jūs īsti darīsiet, lai panāktu rezultātus, lai nodrošinātu to, ka jūs varat pievērst eh, galvenās prioritātes tieši bēgļiem. Kā jau es minēju, kolēģi, mums ir atlicis laiks tikai līdz 16.45. Kornēlija, lūdzu. Paldies! Lielas paldies par jūsu izklāstu un arī par to, ka ieradāties uz mūsu uzaicinājumu. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski, ka Eiropas parlamenta pārstāvi var piedalīties šādos pasākumos. Mums eh, tas šķita ļoti noderīgi. Es eh, nevēlos eh, detalizētāk runāt par to, ko jau citi pieminēja. Mēs noteikti varam, un arī no mūsu politiskās grupas, jums teikt tieši to pašu. Bet gribētu parunāt par sociālo iekļošanu, un jo īpaši par Romu problēmām. Jūs runājāt par indikātoru izveidošanu un monitoringu rīkiem, ko jūs vēlaties veidot Romu integrācijai, ja tas būtu vajadzīgs. Nu, uzskatu, ka tas ir vajadzīgs jau ļoti sen. Um, es arī gribētu jūs aicināt diskutēt par tālāku Romu stratēģijas um, īstenošanu. Tātad šeit jau īpaši vajadzētu domāt par pamatiesību ievērošanu. Mums šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks. Mums vajadzētu darīt kaut ko šīs lietas labā. Šķiet, ka bēgļu problemātikas dēļ šis jautājums varbūt ir mazliet pabīdīts malā, bet eh, tas nav īsti taisnīgi, jo šeit arī ir jārīkojas. Paldies, tagad Jureka kungs. Paldies. Pavisam īsi es vēlētos uzdot jautājumu par pavisam praktisku lietu bet tas man šķiet ļoti būtiski. Jūs minējāt desmit tūkstošus pazudušu bērnu. Tie ir bērni no migrantu ģimenēm. Pirmais jautājums attiecas tātad uz fórumu, bet otrs jautājums saistās ar aģentūras aktivitātēm. Vai jūs lūdzāt informāciju Eiropolam vai uh, um, e, dalībvalstu policijām. Kādu informāciju mēs varētu apkopot par šiem bērniem? Kādu informāciju mēs varētu sniegt sabiedrībai? Paldies, un pēdējā Sarāja posta. Paldies. Es gribētu teikt, ka es atbalstu Korneliju Ernstu piekrītu viņas teiktajam. No sociāldemokrāta puses gribētu minēt, ka Romu situācija mums ir ļoti svarīga prioritāte. Tagad par šo ziņojumu. Ziņām sākumā, mm, nu, es tagad īsti neatrodu to, ko es gribēju teikt. Uh, Eh, Pievērsīšu savam otriem jautājumam. Jūs runājāt par ksenofobiju. Mans jautājums, kā jūs darbosieties tālāk? Vai jūs gatavosiet kampaņas, vai tiks nodrošināta izglītība? Galu galā tas ir um, viens no lielākajiem draudiem, ar, kuru, ar kuriem mēs mūsdienās saskaramies. Tāpat man ir kāds cits jautājums. Jūsu institūcijai un Lība komitējai vajadzētu nodrošināt savā starpā ļoti ciešus kontaktus. Kā mēs tieši to varētu norganizēt? Atradu arī savu pirmo jautājumu. 5. un 6. lapusē ir runāts par solidaritātes principiem un par atbildīgumu. Man tas izklausās tā, it kā cilvēktiesības balstītos uz solidaritāti vai patvaļu. Tā taču gluži nav. Ja runa par nacionālismu un uh, ksenofobiju, tad uh, šie fenomeni pieaug arvien vairāk un arvien un vairāk dalībvalstīs. Ja runa par bērniem, tad tiesības uz ģimeni, tiesības uzaugt ģimenē tiek sagrautas, ja tiesības uz ģimeņu atpa, atkal apvienošanu vairs nepastāv. Jebkurā gadījumā mēs jūtam šeit ļoti liels izkropļojumus. Es zinu vairākas ģimenes, kas da, daļai atrodas Viedrijā un citās valstīs. Es atvainojos, mums patiešām nav laika. jums diez vai būs iespējams atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Tā kā jūs uh, visu ļoti sīki pierakstījāt, varbūt jūs varētu atbildēt uh, raksveidā uz šiem jautājumiem. Es redzēju, ka jūs detalizēti pierakstījāt to, kas uh, tika teikts. Komisāri vienkārši gaida. Paldies par um, jūsu izteiktajiem komplementiem par fórumu, bet paldies arī par detalizētajiem jautājumiem. Pamatiesība aģentūra savā daudzgada plānā ir iekļāvusi ļoti daudzus jūsu pieminētos jautājumus. Romi ir viens no deviņiem punktiem mūsu darbā. Attiecībā uz bēgļu aizsardzību Šeit mūsu aģentūra sadarbojas ar patvērumu aģentūrām uz robežām, un integrācija ir ļoti svarīga mūsu darba daļa. Gatavojam arī ziņojumus par deviņām dalībvalstīm par migrantu integrāciju. Šajās valstīs ir ietverta arī Zviedrija, un tā skat arī Frāns. Jūs varat redzēt, ko šeit dara pamatiesība aģentūra. Tika runāts arī par digitālo plaisu. Mēs uh, šo jautājumu varēsim atbildēt rakstveidā, kā tikko norādīja priekšsēdētājs. Es redzu, ka vairs nav atlicis laika, bet liels paldies par jūsu komentāriem. Mēs atbildēsim rakstveidā uz jautājumiem tad, kad mēs būsim saņēmuši deputātu vārdus. Mēs nosūtīsim jums visu deputātu vārdus, kas uzdeva jautājumus. Es um, atvainojos, kolēģi, ka man vajadzēja pārtraukt šo punktu. Tas bija ļoti svarīgs, bet es devu iespēju izteikties visiem, kas pieteicās runā. Liels paldies, Gudējs kundze, par izcilo prezentāciju. Kolēģi, tagad septītais darba kārtības punkts um, - viedokļu apmaiņa ar Veru Jūrovu, kas ir komisārē par tieslietām, patērētājiem un uh, dzimlīdztiesību. Viņa sēdīsies šeit pie prezidija galda. Sāksim darbu tad, kad viņi būs ieradušies. Kolēģi, atgādināšu, ka komisija iesniedza īstenošanas nolēma projektu, kuras, mē, kura mērķis ir nodrošināt, lai privātuma vairoks nodrošinātu adekvātu aizsardzības līmeni. Uh, Parlaments ir informēts par šī īstenošanas akta projektu, un tam ir pārbaudas tiesības saskaņā ar 106. reglamenta pāntu. Koordinātori apsprieda šo jautājumu jūlijā, un Juravas kundze ir piekritusi informēt Lība komiteju par šo tēmatu. Pēc Lībe komitejas tikšanās tiksies arī koordinātori un domās par to, kā vajadzētu rīkoties, ņemot vērā to, ko mēs būsim dzirdējuši no komisāres.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 Jo tad mēs varētu arī uh, noslēgt sarakstu. Tā kā lūdzu norādiet, kurš vēlēsies izteikties. Please indicate clearly. Thank you. Cienījamie kolēģi, mums ir tikai 45 minūtes laika, tā kā lūdzu pieskaņojiet savus komentārus, lai dot iespēju visiem uzdot jautājumus un pēc tam arī sadzirdēt atbildes, jo 45 minūtes mums komitējai nav nekāds lielais laiks, bet, nu, centīsimies tikt galā. Lūdzu, komisārei vārds. Priekšsēdētāji, kungs, cienījamie deputāti, Liba komitejas locekļi, esmu pateicīgi par šo iespēju kārtīgi reizi apmainīties eh, ar eh, viedokļiem ar jums eh, par ES un ASV privātuma vairogu. Un tas ir nolikums par personas datu apmaiņu komerc nolūkos, un tas ir daudz drošāks un stingrāks par uh, Uh, Safe Harbor uh, vienošanos. Komisija ir izvērtējusi privātumu vairogu un ir pārliecināta, ka tas nodrošinās augstu līmeņu datu aizsardzību. Piektdien mm, dalība valstis ir izteikušas atbalstu tam. Pēdējo trīs gadu laikā mēs esam strādājuši kopā ar ASV partneriem pie šī jautājuma. Uh, kopš pēdējām rekomendācijām 2013. gadā, un e, esam sekojuši arī tiesas nolēmumam Amsterdams lietā. Un e, esam ņēmuši vērā visus šos kritērijus un rekomendācijas un tikuši galā ar droša patvēruma e, trūkumiem. Uh, 5. maijā pirms Eiropas parlaments pieņēma eh, rezolūciju par privātuma vairogu. Es ļoti rūpīgi, es tikos ar jums uzklausīju jūs viedokļus, kā arī citu interesēto pušu viedokļus, un komisija bija apņēmums pilna um, tikt ar tiem galā. Eh, datu uh, aizsardzības iestāžu viedokļi. Uh, Mm, arī izrādījās ārkārtīgi svarīgi, lai varētu tālāk stiprināt privātumu vairogu. Ko esam panākuši? E, vispirms par datu vākšanu, un e, tas ir bijis viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko esam apsprieduši ar ASV, saņemot tālākus apliecinājumu par to, ka ir jānodrošina attiecīgi drošības pasākumi. Ir kļuvis skaidrāk, ka šī datu masveida vākšana var izmantot tikai izņēmumu gadījumos, eh, kad ir eh, neiespējami mērķēt eh, datu vākšanu saistībā ar konkrētu aizdomās turamo. Pretējā gadījumā ir jāizmanto attiecīgie filtri. Mm, un jāsamazina personas datu uh, masveida ievākšana pēc iespējas vairāk. Un tā ir tikai neliela daļa no datiem, kas uh, cirkulē internetā. Tas ļauj uh, komisijai secināt, ka izlūkošanas darbības, ko veic ASV attiecībā uz ES, var uzskatīt uh, par atbilstošām noteiktiem ierobežojumiem. Šie principi ir jāpiemēro tad, kad mēs meklējam attiecīgo aizsardzības eh, līmeni. Eh, tā kā to atzīmēja arī tiesa. Tas attiec uz masveidu datu vākšanu. Esam saņēmu, va, atbildējuši, raduši atbildes uz vairākām pašām, ko izteica Eiropas parlaments. Uh, Un uh, apspriežoties ar valsts departamentu ASV, esam nolēmuši virzīties priekšdata aizsardzības jomā. Esmu par to jums pateicīga, ko esam panākuši. Esam saņēmuši apliecinājumu, ka uh, ombuds varēs turpināt darboties neatkarīgi. Un tiks nodrošināta pilnīga ombuda neatkarība no eh, izlūkdienestiem, un viņas analīze nekādā veidā netiks ietekmēta. Esam noskaidrojuši, ka arī veids, kā ombuds eh, komunicēs ar eh, citiem uzraudzību, citām uzraudzības iestrādēm, iestādēm ASV tiks pakļauts noteiktam principiem, uh, un viņi saņems visu nepieciešamo informāciju, lai varētu pildīt savas funkcijas un sniegt atbildes uh, individuālām, uh, individuāliem sūdzību iesniedzējiem. Un kā jūs zināt, arī uh, ne tikai SV, bet arī uh, dalību valstīs uh, ir zinām ierobežojumi privāto datu uh, pieejamībai un iespēja arī iesniegt sūdzības. Eh, šis mehānisms tiks paplašināts un attiecināts uz visiem personu datiem un eh, komerc datiem no ASV uz ES un otrādi, iekļaujot arī eh, citus datu nodošanas rīkus. Tas nodrošina noteikti juridisko paļāvību un datu aizsardzību visām e, informācijas un datu plūsmām uz ASV. Tālāk inovācijas joma. Šī ir pirmā reize, kad mums ir mehānisms, kā uh, individuālas sūdzības izskatīt starptautiskā līmenī šajā jomā. Un tādēļ es jūs aicinu uh, jūs nevis vienkārši noraidīt šo mehānismu, pirms tas eh, vispār ir eh, ticis pārbaudīts, bet drīzāk gan lūgtu jūs novērtēt eh, tā potenciālos ieguvumus. Ļausim tam darboties un pierādīt, ka tas praksē ir spējīgs darboties. Tālāk, runājot par datu uzglabāšanas jautājumu ASV kompānijām ir uzlikts par pienākumu dzēst personu datus, tikko tie vairs nav nepieciešami. Un tas būtībā atspoguļo to, kas ir jau mūsu pašreizējā datu aizsardzības likumdošanā paredzēts, kā arī paredzēts e, jaunajā likumdošanā. E, ir jānodrošina datu nodošanas procesā, lai privātuma vairogu nebūtu iespējams apiet un nodot eh, vai nopludināt datus eh, citām kompānijām vai no eh, ASV vai Eiropas Savienībā. Tālāk tiesība aizsardzības mehānismi. Šeit ir paredzēti alternatīvi mehānismi, kas nozīmē, ka individam nav jāizmanto visi mm, iespējamie instrumenti, lai saņemtu tiesisko aizsardzību un 90% eh, no sūdzībām, ar ko mēs sastopamies, piemēram, eh, pieprasījumi par dzēšanu, eh, tiek atrisināti tiešos kontaktos ar uzņēmiem. Mēs sagaidām, ka tas viss darbosies līdzīgi, bet tas kļūs vēl vieglāk, jo esam stiprinājuši sadarbību starp īstenotājiem abos okeāna krastos. Uh, Eh, starp datu aizsardzības iestādēm un Federālo tirzniecības komisiju un eh, ASV tirzniecības palātu. Un mēs, eh, komisija tātad nāks klajā ar pamācību pilsoņiem, kā rīkoties ar informāciju un eh, esam aicinājuši ASV eh, informēt mūs eh, par jebkurām likumdošanas izmaiņām, kas varētu kaut kādā veidā apdraudēt privātumu vairoga darbību. Un tas tiks darīts katru gada pārskata ietvaros, kad mēs varēsim apspriest to, kā darbojas privātuma vairogs, un šajā pārskatā tiks apskatīti visi apskati, uh, visi aspekti, ieskaitot to, kā darbojas ombuds, eh, tiesību aizsardzības līdzekļu piemērošanas sistēma, un šeit noteikti rīcība tiek prasīta ne tikai no ASV, bet arī no datu aizsardzības iestādēm Eiropas Savienībā. Mēs ziņojusim par mūsu atklājumiem Eiropas parlamentam un padomēji, un esmu atvērta eh, diskusijām. Uh, Eh, par eh, ciešāku parlamentu iesaistīšanu. Varbūt jūs varētu nozīmēt kādu, kas eh, strādātu pie privātuma vairoga gada pārskatu kopā ar mums. Ir zināmas atšķirības ar privātumu vairogu un drošo patvērumu. Tur ir daudz, jaunajā m, mm, sistēmā ir daudz lielāka uzmanība pievērsta personas datu aizsardzībai un cerams, ka uh, viss tiks ievērots eh, no abām pusēm. Ir arī uh, darbības pārtraukšanas eh, klauzula, kuru varēsim piemērot, ja mūsu prātā ASV valdība un uzņēmumi nepildīs savas saistības. Esam mācījušies no pagātnes, ka nevaram vienkārši aizmirst par mūsu lēmumiem un nolikt tos kaut kur tālākajā atvilknē. Uh, un ir jāraugās, lai trešā valsts eh, respektētu savus eh, pienākumus un nodrošināt mūsu pilsoņu personas datu atbilstošu līmeņa aizsardzību, nodrošinot, kā pilsoņu dati privātie dati tiek eh, aizsargāti Eiropas Savienībā, un privātuma vairums vairoks tieši to arī piedāvā. Papildus tam mūsu atbilstības lēmums ļoti skaidri norāda, ka mēs novēlēsim uh, to, kāda līmeņa datu aizsardzību nodrošina privātuma vairoks, arī pēc tam, kad stāsies spēkā vispārējā datu aizsardzības regula. Un noslēgumā privātuma vairoks nosaka stingrākus nosacījumus ASV kompānijām par to, kā tās var izmantot personu datus, ko tās saņem. Otrakārt, proaktīvs monitorings un īstenošana no ASV iestāžu puses. Uh, un uh, tieskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas iespēja uh, privāta personām. Tālāk ierobežojumi, kas tiek paredzēti personas datu vākšanai un izmantošanai uh, nacionālās drošības nolūkos. Un visbeidzot, regulāri uh, kopēji pārskati, kas nodrošinātu efektīvāku monitoringu no ES puses. Uh, privātuma vairoks ir tālāk stiprināts, kā to prasīja Eiropas parlaments un 29. panta e, komiteja. Tas ir e, saskaņā arī ar Eiropas tiesas lēmumu un pilnīgu atbalstu, saņēmis vien, vienprātīgu atbalstu no Eiropas Savienības dalību valstīm kas nodrošinās vienlīdzīgu aizsardzības līmeni, un es ceru, ka jūs man piekritīsiet un uzskatu, ka šobrīd ir pienācis laiks pieņemt lēmumu un tad mm, pārbaudīt privātumu vairogu jo ir svarīgi, lai šis ietvers sāktu darboties. Tas ir svarīgi mūsu ekonomikai, uzņēmējiem, mūsu MBU un arī patērētājiem, kas paļaujas uz eh, iespēju nodot datus mm, drošā veidā ASV un e, tas labos tās kļūdas, kas tika pieļautas droša patvēruma sistēma darbības laikā un dos lielāku paļāvību uzņēmējiem. Jūs, Eiropas parlamenta deputāte, esat spēlējuši ļoti svarīgu lomu iniciējot un virzot šīs debatas, kas mums ir bijušas par trans transatlantisko datu nodošanu. Un es par to jums pateicos un ceru, ka strādāsiet turpmāk kopā ar mani, lai šo satvaru tālāk pilnveidotu. Lielas paldies! Un tagad es uh, došu vārdu kolēģim tādā kārtībā, kā jūs pieteicāties, lūdzu cenšties uh, eh, divas minūtes un Sipels kundze vispirms. Jā, liels paldies! Es saprotu, eh, ko komisija vēlas panākt, eh, un kas attiec uz datu matu, masu datu vākšanu vai arī ombuda neatkarību, tad šeit noteikti ierobežojumi ir panākti, bet jautājums, vai ar to pietiek? Vai arī uh, gadījumā šī sistēma uh, nepiedzīvos tādu uh, pat likteni kā Safe Harbor? Man tāpēc ir trīs jautājumi. 29. pānta darba grupa aprīlī izteica kritiku attiecībā uz ekonomiskiem, uz komerciāliem aspektiem. Un tāpēc man ir jautājums komisārei, vai tas tā tiešām ir. Uh, Tālāk, vairoks eh, orientējas uz direktīvu 9546, bet eh, ne uz jauno datu aizsardzības pakotni. Vai tad pēc eh, diviem gadiem atkal vajadzēs to visu pārstrādāt, lai tas atbilstu jaunajai datu aizsardzības pakotnē? Un bezbeidzot, Padomē, e, jūs redzējāt, ir panākts e, vairākuma atbalsts e, šīm te tektam, bet ir bijušas arī valsts, kas nav bijušas īpaši apmierināts ar šo tekstu, īpaši divas valstis arī sniegušas attiecīgus pārskaidrojumus. Jūs varbūt varētu pastāstīt, par ko tur īsti bija runa. For... Uh, paldies, paldies par to, ka ievērojāt uzstāšanās laiku. Boskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Viss Pirms paldies komisārs kundzei par to, ka viņa atkal ir ieradusies viedokļa apmaiņa ar mums. Un salīdzinot to, kādi ir uh, mūsu uh, EPP grupas uh, mērķi šajā sakarā, uh, par to, ka mēs norādījām, ka pietiekoši nav tāliejoši aizsardzības mērķi, ka ir jāfokusējas vairāk uz datu plūsmu drošības nodrošināšanu. Bija runa arī par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar konkurenci un datu, apma, datu apmaiņu, un visbeidzot arī par tiesiskajiem aspektiem. Bet man uh, Jā, protams, es gribu jums pateikties, ka jūs esat centusies sasniegt šos te mērķus un visu to, ko mēs norādījām. Nu jā, protams, tas viss rezultāts nav uh, perfekts un vienmēr jau kaut kas var iztrūkt, bet pamatā es gribu teikt, mūsu prāt galu galā šis te privātuma vairoks uh, beigu, beigās, nu tā kā ir sasniedz to rezultātu, ko mēs esam centušies eh, panākt. Bet eh, runājot eh, par drošību un ekonomiku un ekonomisko interešu un drošības interešu sastaņošanu ir panākts labs līdzsvars. Un par to mēs varētu varbūt priecāties. Bet, eh, ja mēs eh, skatāmies uz uzraudzības mehānismu, eh, uz kā to norādīja arī Eiropas Savienības tiesa, tad šeit varbūt runājot par tiesisko instrumentu izmantošanas iespējām un Eh, to, eh, kā datus izmanto eh, dažādas iestādes, arī šeit var, var būt labāk noteikt vai stingrāk noteikt šīs robežas. Jūs minējāt šo masu datu vākšanu, un no drošības viedokļa šeit parādās arvien vairāk problēmu. Un ļoti grūti te panākt kaut kādu, nu, mm, patiesu vienošanos ar ASV attiecībā uz to, ko viņi dara. Un tāpēc Varbūt jūs varētu apgaismot mūs par to, kādas iespējas ir atsevišķiem pilsoņiem uh, panākt uh, kaut kādu tiesisko taisnīgumu, izmantot ADR vai alternatīvo strīdu risināšanas mehānismu. Varbūt jūs to varētu salīdzināt, piemēram, ADR ar privātumu vairoga paneļa izmantošanu. Tātad šīs te iespējas, eh, kuras šeit eh, pavērs kādām piecām vai sešām mm, dažādām vai dažādiem eh, šiem tie ceļiem, kas viņiem ir jāizmanto, varbūt vajadzētu pilsoņiem zināt to nedaudz sīkāk. Okay, thank you. Um, yes, well, thank you. Intelts kundze, lūdzu. Paldies, komisārs kundze. Manuprāt, jā, nav nekādu šaubu, ka priekšlikums, šī vienošanās, kāda tā mums ir priekšā uz galda, ir labāka nekā drošais patvērums. Bet tas nav tas jautājums, ko gribam jautāt. Jautājums ir, vai tas ir pietiekami labs teksts. Līdzīgi kā iepriekšējais runātājs, arī man jāsaka, nedaudz bija. Es brīnījos par to, ka Fosu kungs, kurš ir jurists, nenorādīja uz to, ka ir atšķirīgi, nav līdzsveri, tātad um, Nav tā, ka uz vienas kārtas ir liekams komerciālās intereses un likums. Nē, likums ir jāievēro un viss. Cilvēkam um, ir viedoklis um, piekdienas vakarā krogā, bet te mēs gal galā runājam par tiesas atzinumu. Augstākā tiesa Eiropas Savienībā un tādēļ viņu viedokli nevar ignorēt. Tādēļ komisāras kundze, nu jāsaka, šeit mūsu viedokļi diemžēl atšķiras. Es neesmu juriste, tādēļ nevaru to šādā kontekstā vērtēt. Bet neesmu pārliecināta, ka te nav nekāda iespēja ļaunprātīgai izmantošanai. Bet esmu pārliecināts, ka Šemsa kungs vai kāds uh, viņam līdzīgs dosies uz tiesu, un tad man šķiet, ka būs atkal problēmas. Un mēs galu galā Fosa kungs gribam iedrošināt mūsu uzņēmumus, mūsu pilsoņus, un šobrīd šādu garantiju nav vienmēr ir tāda neskaidrības sajūta par situāciju un tādēļ, nu, grūti nodarbēt, nodarboties ar uzņēmēju darbību. Mums arī sev jājautā, ja, mums, ja mēs to uztveram par standartu, vai tad esam gatavi šādu pašu uh, vienošanos piešķirt arī citiem komercpartneriem, kā Krievijai, kā Ķīnai. Nu, nezinu, vai tādu pašu mēs pieejam, tātad atļautu. Vai tiešām mēs būtu gatavi strādāt. Um, uh, nodarboties ar uzņēmēju darbību, ar pārējiem tieši balstoties uz šādiem noteikumiem. Jāsaka, es vēl aizvien gribētu saņemt tādu bildu uz jautājumu par tiesisko statusu garantijām. Jo te mēs runājam par prezidentu lēmumiem, nu tas tā kā goda vārds. Bet, ja ASV iestādes tiešām ir apņēmušās, ko darīt, nu kādēļ tad viņi vienkārši nepieņem um, tiesību aktu un tādēļ mums dod uh, tiesisko noteiktību. Šī nevēlme to darīt, nu, jāsaka, uzticību nerada. Vēl kāds jautājums saistībā ar uzticību ir par ombudu. Viens no standartiem, kas ir noteikts Eiropas tiesībās, ir neatkarīga iestāde, un man tiešām ir milzīgi šaubas par um, ombuda neatkarību, jo galu galā ASV pārstāvi viņu sauc par vecāko koordinātoru starptautisko informāciju tehnoloģiju diplomātijā. Viņi nesauc par ombudu diplomātiju. Nu, jāsaka, neizklausās pēc uh, iestādes, kurā pilsoņi varētu vērsties un mēģināt panākt savu tiesību aizstāvību. Nu, man vismaz ne. Nu, es uzklausīju teikto, varbūt, ka priekšsēdētājs var to vai nu apstiprināt vai noliegt, bet uh, Novelī kundze, jaunā šī vecākā diplomātijas koordinātore, uh, negribu doties, tātad ierasties pie mums Eiropas Savienībā parlamentā un skaidrot, kā viņi redz savus pienākumus. Manuprāt, tas būtu ļoti svarīgi, lai veicinātu savstarpēju uzticamību. Tālāk datu mas, uh, masveida ievākšana. Tas ir uh, svarīgākais jautājums. Jā, ir daudz kas paveikts, bet ir vairāk elementi, kas uh, nav mainīti. Un arī šis centrālais elements nav nekas mainīts. Tur mums ir kā stāsta, ka jāuzticās un viss ir kārtībā, bet mums vajadzētu pašiem sev uzdot jautājumu. Esam tikko pieņēmuši jaunu tiesību aktu kopumu. Vai mēs vēlamies izpildīt šos standarts, vai varbūt paši sevi tā pārāk nenopietni uztveram un vienkārši vajadzētu iet tālāk. Vēl kāda lieta, jūs minējāt, ka Eiropas parlamentam vajadzētu iesaistīties kopīgajā pārskatā. Nu, mērķis ir kā labs, bet, manuprāt, ideja nav laba patiesībā, ja tas mums uzliktu saistības tad mums uh, saistoši būtu arī konfidencialitātes klauzula, un tas nozīmētu, ka mēs nekad nevarētu efektīvā veidā uzraudzīt šo procesu. Un es no personīgās uh, pieredzes, um, esmu bijusi parlamenta deputāta 12 gadus, gribētu jautāt kolēģi, vai jebkad esam nopietni tiešām izmantojuši pārbaudes attiecībā uz vienošanos pasažieru datu reģistru, visiem pāriem SWIFT nolīgumiem, vai tiešām esam kādreiz to darījuši? Nē, neesam. Ne Un, ja kurā gadījumā man nešķiet, ka mums vajadzētu iesaistīties šajā kopīgajā pārskatā, mums vajadzētu to analizēt un um, uzraudzīt no ārpuses. Paldies, priekšsēdētājs kolēģis, saprotu vēlmi, protams, aktīvi iesaistīties uh, diskusijās, bet 19, uh, 17.30 mums ir kopīgā sanāksme ar ekonu komiteju, tādēļ aicinātu visus tomēr izteikties kodolīgi. Albrehta kungam vārds lūdzu. Okay. Yeah, there were every... Okay, I go. Um... Paldies. Paldies arī par sniegto prezentāciju, paldies komisijai par visu paveikto. Pēc tam, kad uh, tiesa um, pasludināja par nederīgus uh, brīvās um, patvēru, drošā patvēruma lēmumu, uh, ar atpakaļojošu spēku. Tas nozīmē, ka tas 15 uh, gadu garumā nav bijis likumīgs uh, saistībā ar personu datu apstrādi ASV. Manuprāt, sākumā vajadzētu norādīt, ka, protams, ir jāatjauno pilsoņu uzticība um, idejai par efektīvu un uh, arī juridiski drošu aizsardzību. Pilsoņiem ir jāuzticās šai sistēmai. sistēmai. Uh, Un viņiem ir jāuzticās, ka Eiropas Savienība tiešām aizsargās viņu datus. Tad ir taisnība. Mums nevajadzētu runāt par to, vai te kas ir uzlabots, bet par to, vai tas atbilst Eiropas Savienības likumus iekļautiem principiem, kā tos definē kopiena tiesa. Un pastāv nopietnas šaubas. Uh, vai jaunais uh, lēmums atbilst visām šīm prasībām. Manuprāt, ļoti daudz komentāri viss skanēja, un es negribētu visu vēlreiz atkārtot. Tomēr, jo īpaši saistībā ar uh, datu masveida ievākšanu, nu, jāsaka, manuprāt, tas vēl aizvien uh, nav pietiekami atrunāts un izslēgts šajā lēmumā. Taisnība, jā, ne jau pilnīgi visi dati šeit tiek ievākt, nu, piemēram, ASV pilsoņu dati tiek liet mazākā mērā um, apkopot šeit uh, prestatā pārējiem. Jūs varētu teikt, nu jā, bet mēs jau pilnīgi visu nevācam. Uh, vai arī, ja viens perso, uh, pro, procents tā tad uh, tiek. Uh, netiek ievāks, tad var teikt, nu jā, visus jau nevācam. Bet jebkurā gadījumā um, tas var būt diskriminējoši pret Eiropas Savienības pilsoņiem. Uh, Beig beigās šeit pamatā ir tas, ka te mēs runājam tikai par solījumiem. Un galu galā kopientiesa teikusi, ka mm, ASV šobrīd nepietiekami nodrošina atbilstību ekvivalents ES datu aizsardzības uh, normām, bet ASV no sav, savā likumdošanā neko nav mainījusi, jo viņiem nav tādas iespējas vienkārši. Tādēļ, ja mēs teiktu, nu, jebkurā gadījumā pārbaudīsim, skatīsimies, jo ir jau kaut kādi uzlabojumi, es varbūt teiktu, ka tad um, pēc tam ir arī jāsaka, ka šīs pārbaudes jau nenozīmē, ka kaut kas ir uh, uz mūžiem un bez termiņa spēkā. Uh, Tādēļ nu, es sagaidītu patiesībā, ka jūs teikt, nu jā, vēl neesam tik tālu, tagad mēs skatāmies, pārbaudām, tas tagad tiks piemērots, bet uz kādu laiku. Un pēc uh, tam, kad tiks piemērot vispārējais datu aizsardzības regulējums, tad mēs meklēsim labāku risinājumu, jo balstoties esošā to nevar paveikt. Un tur jābūt laika termiņiem. Nu, tas ir tas, ko es sagaidītu. Turklāt nav arī, arī vispārīgu. Uh, Uh, datu aizsardzības normu, kas būtu spēkā privātajam sektoram ASV, un tas ir viens no tiem problemātiskākiem jautājumiem, kādēļ uh, parlaments savulaik noraidīja um, drošā patvēruma līgumu. Tādēļ, ja mēs gribētu runāt šeit par kaut kādu sviras efektu no ASV puses, uz ko uzstāja un ko vēlētos pilsoniskās sabiedrības uh, pārstāvji ASV. Viņi gribētu, lai Eiropas Savienība ir tas vadošais spēks, kas tad arī definē šo standarts arī attiecībā uz transatlantiskām attiecībām, tad ja mums vajadzētu šo savu mm, spēku saglabāt un vajadzētu būt konkrētiem termiņiem, lai mēs saprastu, ka šis nav gala vārds, jo pretējā gadījumā mēs atkal nonāksim tiesā. Un atkal zaudēsim uh, vēl jau vairāk Eiropas pilsoņu uzticību. Paldies. Intvelds kundze, um, ASV pārstāvi mēs esam aicinājuši, bet tas nav formālā kārtā bijis tādēļ. Jūs uh, varbūt nu tā, tas nebija godīgi teikt, ka viņa negrib pie mums ierasties. Intveldes kundze, man prieks to dzirdēt. Bet vai mēs varbūt tad varētu to formalizēt un viņu uzaicināt? Jā, noteikti es to pārnāšu ar koordinatoriem. Kirkopa kungs tagad lūdzu. Albrecht kungs, vai jums vēl bija kas par reglamentu? Nē, tādā gadījumā Kirkopa kungs lūdzu. Lielas paldies, komisārs Kundze, kas pie mums ieradusies. Manuprāt, tie ir parlamentā deputāti un politiskās grupas, kas nekad nebūs apmierināti ar nekādu rezultātu, kas būtu uzskatāms par kompromisu starp Eiropas Savienību un trešo valsti. Gribētu gan paust komentārus. Es arī sakritības kārtā esmu jurists, un, manuprāt, Vosakunga komentāri tīri juridiski bija vērtīgi tomēr. Bet man un manai grupai mēs uzskatām, ka ir jāraugās kopainu. Un jāskatās, kā privātuma vairogam īstenošana nāks par labu ekonomikai, pilsoņu datu aizsardzībai un veidos skaidru tiesisko saturu, jo īpaši attiecībā uz MVU. Tie pārstāv 60% no visu, visas kopējās ekonomikas, ko ietekmēs vai no drošais patvērums vai jaunais vairoks. Mums ir jāraugās uz uzlabojumiem arī, piemēram, saistībā ar ombudu. Un, uh, Uh, valsts sekretārs uh, Kērijs runājot par sadarbību, uh, nu, tas varbūt ir jautājums, ko es neesmu gatavs uzreiz aizmirst. Arī tiesība aizsardzības mehānismus tagad mums ir pieejamas vairākas uh, opcijas, vairāki varianti par šīm tiesībām. Tas, manuprāt, ir svarīgi. Kopīgais pārskats. Te mēs runājam par ikgada pārskats 146. apsvērums, komisijas izvērtējums. Visi šie jautājumi ir jāskata plašākā kontekstā, paralēli reformām, ko veic ASV, un arī tātad šīm datu masveida ievākšana. Es uh, ne, negribētu uzreiz norakstīt šo procesu. Uh, tie, uh, brīvības akts bija pirmais solis, un nav tā, ka mēs te vienkārši viens otram solām. Es nedomāju, ka ASV um, tik ļoti viegli prātīgi to uztver. Uh, šie prezidentu prezidenta rīcība politikas pamatnostādnes tomēr ir svarīgs elements. Un ir arī tiesiskais uh, konflikta risināšanas uh, akts. Parlaments ir darījis savu nostāju zināmu. Uh, parlaments ir tapis arī pēc tam informēts, un es domāju, ka tagad vienkārši vajadzētu mm, panākt, ka šis instruments stājas spēkā, mēs izvērmies no šī tiesiskā vakuma, ir skaidrība gan uzņēmumiem, gan arī iedzīvotājiem. Mēs nevaram vienkārši pilnībā kopiju paste pārcelt uh, Eiropas tiesības ASV tad mēs vienkārši nesaprotam, ko nozīmē starptautiskas sarunas. Ir, protams, uh, jāpaturprātā ambīcijas, ideālisms, bet ir jābūt arī pragmatiskiem. Lielas paldies, komisārs Kundze, ka esat ieradusies pie mums. Manuprāt, esat labi pastrādājis, apstākļi nebija viegli, un papildus jautājumu šodien man jums nav. Paldies. Arnīlija Ernst, lūdzu. Jā, also. Atklāt sakot, uh attiecībā uz šo procedūru tā ir mazliet dīvaina. Priekšsēdētājiem ir jānodot vēstule, pēc tam ir ielūgums, un tad jūs mm, tā ļoti laipni uh, eh, absolūti ierasties un stāstīt, eh, kāds tad būs galīgais rezultāts un kāda būs galīgā redakcija. Es eh, būtu gribējusi, lai jūs būtu ieradusies ātrāk un būtu bijis arī labāk, ja Eiropas parlamentam būtu bijušas iespējas um, ņemt vērā jūsu viedokli. Uh, Tagad viss notiek ļoti ātri, tieši tāpēc mums tas nepatīk. Un uh, koordinātoru vidū mēs ļoti daudz par to diskutējām, bija ļoti atšķirīgi viedokļi. Uzskatu, ka tas nav pareizais darba stils. Jūs zinat, ka tas ir ļoti sarežģīts temats, un mēs, jūs teicāt, ka jūs eh, vēlētos, lai jūs mūs uztverat, lai mēs jūs uztveram nopietni. Nu, mēs arī gribētu, lai jūs mūs uztverat nopietni. Uh, šeit nav runa tikai par apmainīšanos ar komplementiem. Ja mēs paskatāmies uz rezultātu, tas, tas mums liek eh, vilties. Tātad tas, kas te uh, ir uzlikts virsū uz vāka, nav uh, iekšā saturā. Tātad tas ir tāds kā uh, tad kā falša naudas zīme. Jūs runājat šeit par drošības iestādēm, jūs runājat par um, ASV, pie tā jau esam mēs pieraduši. Un tad parādās arī tiesības sargs. Kērijs mums šeit sniedza ļoti skaidru atbildi, un uh, tas parādās arī pielikumā. Tātad uh, tiesības sargam nav iespēju izmantot nekādus tiesiskos līdzekļus. Uh, visa šī tiesība sārgā struktūra ir diezgan neskaidra un vāja. Uh, uzraudzības iestāžu neatkarība, manuprāt, ir ļoti liela spekulācija. Pēdējais punkts, par kuru es gribēju runāt un par kuru mēs arī esam jau daudz diskutējuši un kur nekas nav mainījies, ir tas, ka šeit parādās aizsardzība tikai Eiropas Savienības pilsoņiem. Tātad te ir runa par to, ka tā eh, stāsies spēkā tikai tad, kad šis līgums tiks pieņemts. Un īstenībā te ir runa par to, ka netiek ņemtas vērā Eiropas Savienības tiesības. Nu jā, vasarā varbūt visi gaida tikai atvaļinājumu, bet mēs kā frakcija patiešām vēlamies norādīt, ka mēs negribam īstenot uh, tiesas spriedumu. Thank you. Uh... Paldies, Bolīkungs un Gomešas kundze ir laipni atteikšies eh, izteikties, lai mums izpalīdzētu, jo pietrūks mums laika šodien diskusijai. Tādēļ Lopes Agilāra kungs lūdzu aicinu jūs izteikties īsi. Paldies. Mikrofon. Manas bažas eh, atbilst tam, ko paudīja citi kolēģi. Bet, nu, jebkurā gadījumā gribētu teikt, ka secinot, ka ir panākt zināms progress pretstatā iepriekšējam drošās ostas nolīgumam, ir tas, ka pirmkārt jājautā, cik lielā mērā šo mērķu sasniedzamība būs saistīta ar efektivitātes turpināšanu, tātad šiem prezidenta lēmumiem, kuru kuriem ir jānodrošina šīs jaunās sistēmas darbība, paturot prātā to, ka gaidāmas drīz jaunās prezidenta vēlēšanas, un varbūt kā ASV pusē viss, kas mainīsies. Ja nav nekādu saistošu likumu, ka, ko pieņem un apstiprina abas kongresa palātas, tad tas viss būs atkarīgs no prezidenta vēlmes. Paturēt spēkā esošos normas. Otrakārt, Eiropas tiesas lēmums, spriedums bija ar mērķi nodrošināt, ka Eiropas Savienības likumdošana tiek interpretēta Eiropas pamatiesību hartas kontekstā, bet Eiropas likumdošana tiek mainīta. Tas ir dinamisks process, ir jauna datu aizsardzības pakotne, kas stāsies spēkā Un tad jājautā, cik lielā mērā tā būs iestrādāta un ļaus efektīvi jaunai sistēmai darboties. Tas ir tas jautājums, ko es gribētu jūs, jūs atbild dzirdēt. Liels paldies, kolēģi, par pacietību. Laika mums tiešām nebija daudz komisārs kundze. Uzklāsiet jautājumus, lūdzu. Paldies. Paldies visiem par komentāriem jautājumiem. Sākumā Sīpas kundzes jautājums. Mēs pieņēmām 29. Eh, darba grupas eh, priekšlikumu, rekomendācijas. Man par pārsteigumu gan tas bija sarežģītāk nekā rekomendācijas par nacionālo drošību. Nu, tāds gan man varbūt iespējas tikai radās par šo sarunu fāzi. Rekomendācija par datu saglabā, uzglabāšanu tika pieņemta, par nodošanu pārliecinājām ASV pusi iekļaut arī Eiropas ekonomiskās uh, zonas valsts Norvēģija, Lihtenštaina, Islandi. Iekļāvām automātisko lēmumu pieņemšanu, ka arī uz to attieksies jaunais kopīgais pārskats. Arī uz to norādīt datu aizsardzības iestādes savās rekomendācijās. Un esam precizējuši šīs tiesības aizsardzības līdzekļu iespējas pilsoņiem. Tādēļ, manuprāt, visas svarīgākās rekomendācijas tika ņemts vērā, atspoguļots, un, nu, tās ir atrodamas esošajā lēmuma tekstā adekvātuma lēmums un saistītie dokumenti ir balstīti uz 95. gada direktīvas. Es atvainojos, ka es varbūt tā ļoti juridiski jaut šim jautājumam pieiešu, bet mēs meklējām tādu risinājumu, kas pēc būtības nodrošinātu vienlīdzīgu Eiropas pilsoņu datu aizsardzību pretstatā esošajiem piemērojumiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas šobrīd ir direktīva. Un, protams, jums ir pilnīgi taisnība. Nevaram pievērt acis attiecībā uz to, ka vispārējais datu aizsardzības regulas īstenošanas datums tuvojas. Tas ir 2018. gada 25. maijs. Vairākie deputāti arī ir to minējām, Jans Albrechts un vēl daži. Mums ir šeit jāpanāk pareizais rezultāts. Šobrīd adekvātuma lēmums jau reaģē uz uh, pieaugošo pieprasījumu skaitu pretstatā direktīvai, nu, piemēram, datu attiec, uzglabāšanu, jo īpaši datu nodošanu un tā tālāk. Bet mums nevajadzētu varbūt būt ambicioziem, bet piet, būt pietiekami spēcīgiem, lai saglabātu spiedienu uz ASV pusi un mēs jau paziņojām, ka Eiropas Savienībai datu aizsardzības regula, jaunā regula būs um, revolūcija datu aizsardzībai Eiropas Savienībā, un mūsu ASV partneri to apzinās. Es varbūt raudzītos šo jautājumu no praktiska skatu punkta. Mēs strādāsim pie vadlīnijām un vispārējais datu aizsardzības regulas interpretācijas gan attiecībā uz uzņēmumiem, gan pilsoņiem. Un strādājot pie tā, mēs ļoti rūpīgi sadarbosimies ar datu aizsardzības iestādēm, kas ir tās, kas strādā un kas zina, kas notiek datu aizsardzībā, kur slēpjas riski, kur slēpjas apdraudējums. Mēs sadarbosimies no pirmā līdz otrajam kopīgiem pārskatam. Pirmais ir 17. gada vasarā, otrais paredzēts 18. gada vasarā. Mēs sadarbosimies un strādāsim arī pie privātuma vairoga tīri potenciāla uzlabojuma kontekstā, potenciāli grozījumi, bet būsim piesardzīgi. Kas attiec uz privātumu vairogu, mēs runājam par to, ka ir jānodrošina tiesiskā noteiktība uzņēmumiem. Likumdošanā un daudzās citās jomās, ja tiek runāts, um, protams, it kā vienmēr uh, um, grozījumi var nest ko labu, bet tiem varbūt arī nevēlamas sekas. Tādēļ mums jānodrošina tiesiskā noteiktība, bet tajā pašā laikā jāraugās uz iespējām, kā uzlabot sistēmu. Kā uzlabot aizsardzības sistēmu pri, uh, privātuma vairoga kontekstā atbilstoši vispārēji datu aizsardzības regulai. Cits izvēles mums jebkurā gadījumā nav. Nu, tas ir arī juri, jurista atzinums. Ja mums ir pienākums nodrošināt ekvivalentu aizsardzības līmeni privāti, eh, privātpersonu datiem ASV, kā tas ir noteikts Eiropas Savienības likumdošanā, mūsu regulā, kā, kā tā ir spēkā, jebkurā ja gadījumā būs no šāda skatu punkta jāraugās jau atkal, kad būs jaunas normas spēkā. Tas būs tas svarīgākais uzdevums starp abiem pārskata procesiem. Un var jums solīt, ka nepievērsim uz neko acis un uh, visam ļoti rūpīgi sekosim. Tālāk dalībvalstu balsis. Četras vai sešas valstis šķiet atturējās. Un mums ir arī deklarācija no Francijas un Vācijas, kurā tiek teikt sekojošais. Tur ir teikts, ka mēs pieņemam esošo versiju. Mums ir zināmas bažas par to, vai visi tur ir nevainojami, vai varbūt tomēr ir zinām vieta uzlabojumiem. Dosim iespēju šim tekstam un pārbaudīsim, skatīsimies, vai tas pilnībā darbojas, kādi ir operatīvie aspekti, cik veiksmīgs un cik veiksmīgi būs īstenošana. Tas nozīmē, ka šobrīd mēs domājam par pirmo darbības gadu privātuma vairogam. Un viņi vēlētos tātad pēc gada pie tā atgriezties un izvērtēt situāciju. Bet tas jau ir tas, ko mēs visi gribam un ko darīsim. Paldies Vosakungam par pozitīvajiem vārdiem. Protams, ir jāpanāk līdzsvars starp uh, divām prioritātēm, kas no vienas puses ir drošība un privātums, uh, Nevaram to noliegt. Kas attiecas uz uzņēmumiem, tas ir arī atbildot Intvelds kundzei, likums ir jāpilda, par to nav, nekādu jautājumu nav. Bet mēs šeit radām uzņēmumiem papildus pienākumus, kas tā tad ir noteikti likumā. Bet nosacījumi, privātums, pienākumi, privātuma principi zem kuriem parakstīsies uzņēmumi, būs šis papildus sloks, papildus līmenis. Tas ir tas, kas jāpatur prātā. Tātad jādomā par uzņēmumiem, par slogu, kas ir izdarāms, kas ir pieņemams. Daži no jums arī minēja, ka mēs galu galā to nedarām lielajiem tirgus spēlētājiem. Nē, šis, šī darba mērķis ir Eiropas mazie vidējie uzņēmumi kuriem būs jāizmanto šis jaunais instruments, un nevajadzētu nonākt situācijā, ka tas viņiem uzrada, mil, uh, rada milzīgu jaunu slogu un pienākumus. Datu masveida apkopošana, ievākšana, kas attiecas uz tiesību aizsardzības līdzekļiem, es nezinu, vai mums ir laiks. patiesībā ir tā. No sākuma uzņēmums pats iesniedz sūdzību. Statistikas dati saka, ka 90% gadījumu tās tiek apstrādāts un beidzas arī šajā pašā līmenī. Tā ir alternatīvais konflikta risināšanas mehānisms, persons var vērsties tiesā, bet mēs aicināsim viņus tomēr izmantot datu aizsardzības iestādi. Un sarežģītākie gadījumi ir tie, kad dati tiek nodoti uz ASV un sūdzība notiek ASV pret importētāju, kas nav Eiropas Savienības datu aizsardzības iestāžu jurisdikcijā. Tādos gadījumos pilsoņi var izmantot šo pakalpojumu, ja to tā var saukt, vērsties Federālajā tirzniecības komitejā. Un, kas attiec uz šiem pāri paliekošiem gadījumiem, kas 15 gadu laikā ir bijuši četri kopumā, būs arbitrācijas panelis, kur mēs ar ASV pusi vienojamies, ka Eiropas Savienības pilsoņiem tiks sniegts uh, tehniskais atbalsts no Eiropas datu aizsardzības iestādēm, viņus atbalstīs juristi, viņiem būs iespēja izmantot videokonferences, uh, iegūt tādējādi datu aizsardzības iestāžu atbalstu. Un tādēļ esmu pārliecināta, ka arbitrācijas panels un jebkurā gadījumā ir um, tā, tad, um, tāda izvēle, kas netiks izmantota bieži. Un, Tas tāds pēdējais risinājums, kad nekas cits ne, ne, nav iespējams. Kāds ir juridiskais status? Protams, labāk būtu, ja būtu likums. Protams, jā, atzīst to arī es. Bet tā vietā mums ir šīs vēstules, kur iestādes, nevis konkrēti cilvēki, Cilvēki, kas parakstās vēstulēs, neraksta to savā personīgajā kapacitātē, bet gan ASV administrācijas vārdā. Mums ir šīs vēstules, kur iestādes apņemas darīt visu, visai daudz ko, lai privātumā vairoks nodrošinātu Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzību un datu aizsardzību. Un arī pēc vēlēšanām Vēlēšanas vienmēr ir neskaidrības brīdis, nu, paraudzīsimies, kas notiek arī pašā Eiropā. Bet, nu, labi, var jau būt, ka man vajadzētu runāt tikai par ASV. Protams, ka vēlēšanas radīs zinām nenoteiktību, bet sagaidām šo turpinātības elementu, ka ASV iestādes, uh, kas apņēmušās šajās vēstulēs, kas parakstītas visu un pat visaugstākajā iespējamā līmenī, ka tās turpinās savas apņemšanās. Izskanēja arī vairāk jautājumi par ombudu. Esam panākuši to, ka papildus tiek skaidrotas kompetences, un ir šis um, neatkarības elements, ka tas ir noteikts ombuds, jeb tiesības sargs atbildēs uz sūdzībām. Nebūs nevienas sūdzības, kas tiks atstāt neapstrādāt. Ombudam būs iespēja vērsties pie vispārējiem inspektoriem un izmantot arī citus komunikācijas kanālus, lai iegūtu informāciju. Un ombudam būs arī jāsniedz atbildi attiecīgajai personai, kas iesniedz sūdzību. Un jāsacina, bija atbilstība vai nebija un kad ir piedāvātais uh, kompensācijas mehānisms, tiesībā aizsardzības mehānisms. Ombuds būs arī viena no personām, kas ziņos un sniegs savu pienesumu ikgada pārskatā, un tas mums sniegs ieskat tajā, kā rīkojas valsts drošības iestādes un vai ir novērams kāds problēmas. Tā ir jauna iestāde, kas ir veidota kā reiz privātuma vairoga mērķiem. Eiropas Savienībā nekā tāda nav un arī es pati ļoti rūpīgi sekošu ombuda darbam. Galu galā tas ir kas jauns. Un arī šeit varbūt sākumā uzticēsimies un tad skatīsimies, cik veiksmīgs un apmierinošs ir šis risinājums beigās. Ernstas kundze, nu, jāsaka, nebija īsti daudz laika iekļaut šeit vēl vienu procedūru. Manuprāt, mēs parlamentu informējām, arī komiteja laicīgi to darīja. Varbūt bija gan tur neliela kavēšanās, no nu, es atvainos par šo divu dienu kavēšanos, bet varu jums tikai teikt, ka es parlamentu ļoti nopietni uztveru ne tikai Libe komiteju, bet arī pārējās trīs komitejas, kurās man tas gods um, ierasties un skaidrot, ko mēs darām neesmu pilnībā apmierināta. Bet ir jāspēr šis solis, ir jāņemas at, jāuzņemas atbildība, jāparaksta adekvātuma lēmums, un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai izpildītu savus solījumus, visus solījumus, ko esmu sniegusi gan jums, gan arī daudzām citām struktūrām un cilvēkiem par to, ka ļoti rūpīgi sakosim privātumu vairogu darbībai Un, ja nu kaut kas nedarbosies, ja kāds svarīgs uh, elements uh, um, vai kāda puse nepildīs savus pienākumus, tad sistēmu apturēsim. Bet es esmu pārliecināts, ka tā darbosies tomēr. Mēs ļoti rūpīgi sakosim arī Eiropa, uh, Amerikas likumdošanas pārmaiņām, arī tas bija viens no jautājumiem. Jau šobrīd domājam par um, grozījumiem um, politikas direktīvās un uh, brīvības aktā, kā grozījumiem, kas ir uz pareizā ceļa. Protams, arī mums uh, patīk domāt par ASV likumdošanu, kā tādu viengabalainu attiecībā uz uh, personas uh, datu aizsardzību. Bet, nu, jāsaka, tik tālu vēl neesam, diemžēl, tikuši. Paldies. Paldies, komisārs kundz, kolēģi, kā jau es minēju, tad uh, ir plānota Lībe koordinātora sanāksme uzreiz pēc šīs sanāksmes, kur konkrēti pievērsīsimies gan šim jautājumam, gan arī tālākajam darbam pēc šīs diskusijas. Es atvainojos kolēģiem no Ekon komitejas. Atvainojos komiteju par to, ka nedaudz iekavējām nākamo darba kārtības punktu, kas mums kopīgi plānots, un aicinu kolēģus um, ieņemt vietas. Farberkungs no Ekonu komitejas. Lūdzu. Uh -huh.